Aha. Good morning, ladies and gentlemen. I think we can start. Dāmas un kungi, es domāju, ka mēs varam sākt. Labrīt visiem. Šodien mums ir mūsu otrā uh, publiskā sanāksme pana komiteja. Es vēlos sveikt jūs visus. Ceru, ka visi kolēģi arī tulīt ieradīsies. Es zinu, ka šodien ir komiteju diena, tas darbojas praktiski visas komitejas un daudziem ir balsošanas paredzēts, kur jums ir jābūt klāt. Īpaši sveicu abus referents, kas ir klāt. Jā. Die Koordinatoren, äh, alle, die interessiert sind, ja, kommen noch. Tātad tie, kas ir interesēti, tie vēl ieradīsies un kā vienmēr mums ir visas valodas, eh, kas ir nepieciešams kolēģiem, kur strādā šai komitejā. Nesam izdalījuši dokumentus, jo esam eh, pārorientējušies uz elektronisku dokumentu piegādi. Atbildes, kas ir iesniegts, jums ir pieejamas. Tātad no tiem, kurus mēs vēlamies šodien iztaujāt. Mums atkal ir tehniskas problēmas, jo pirmais paredzētais runātājs Maikls Lenards nu, starptautiskās eh, nodokļu sadarbības eh, nodaļas vadītājs apvienotā nācija organizācijā. Viņam bija jāpieslēdzās video konferencē. Diemžēl tehniski tas šobrīd nav iespējams. Tāpēc bijām spiesti mazliet mainīt secību, programmas punktiem. Ceru, ka neviens neiebilst. Sveicu tad tos, kuri ir klāt šeit. Karolīna Merkam. Viņa arī pieslēgsies no OECD organizācijas, kā videokonferences režīmā, tāpēc es sveicu šeit ekspertu komitejas priekšsēdētāju attiecībā uz eh, naudas atmazgāšanas jautājumu. Delesklav kungs. Tāpat arī ģenerālsekretārs šajā pašā organizācijā Klauskungs. Nu, viņi tad būs pirmie, kas sāks. Pēc tam Izabila Vajone diskusija kārtā. Eiropas banku eh, iestādes direktore, te nu viņa arī ir pašā stūrītī. Un Eiropas komisija šeit zāles vidū DigiJust direktors vies, vietniec Šrēders kundze. Tātad tie būs tie cilvēki, ar kuriem mēs diskutēsim. Cerams, ka savienojums ar apvienoto nāciju organizāciju mums arī tehniski tiks nodrošināts. Un, un pēc tam arī Karolina Melkam prezentēs eh, savu sakāmo. Tātad esiet sveicināti vēlreiz! esam vienojušies, ka vidēji mēs tad e, uzrunai septiņas minūtes piešķiram. Nu, ja jūs vienu minūtu pārsniegsiet, es e, nebūšu pārāk dusmīgs. Pēc tam piecu minūšu bloki iepriekš noteiktā secībā, un jo īsāk e, jūs sniedzat savu atbildi, jo vairāk iespējas tam, kurš uzdod jautājumu, vēl papildinošu jautājumu uzdot. Daniels Tenisklaus tātad pārstāv Manivolu. Un varbūt jūs tad varētu ievadam pavisam īsi pat pastāstīt, eh, ko dara Manivolu. Mr. Chairman, distinguished members of European Parliament priekšsarētāji kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Pirmkārt vēlos pateikties par to, ka uzaicinājāt mani vēl eh, būt šeit un vēlamies pastāstīt par mūsu darba aspektiem cik nu man tas uh, ir iespējams man piešķirtajās astoņās minūtēs. Pavisam īsi, man vēl ir uh, tehnisko ekspertu komiteja Eiropas padomē. Un mūsu mērķis ir uzraudzīt mūsu 34 dalību valstu atbilstību starptautiskajiem standartiem cīņā pret uh, naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Tātad tās mūsu dalību valstis ir visas Eiropas valstis, izņemot tās, kas ir FATF loceklis. Tātad galvenokārt Austrum Eiropas valstis, tā skaitā arī mazās uh, Eiropas valsts, kas nav FATF. Mazākā ir Vatikāns, lielākā ir Polija. Tā jūs, tāds jums priekšstats tad varētu būt, kuras valsts mēs aptveram tā kā Panamas dokumenti tika nopludināti, mēs sapratām, ka virkne valstu, gan lielās, gan mazās un salu valstis, attīstītās un jaunatīstības valstis, arī offshore jurisdikcijas tur ir e, pieminētas, un daudz no tām ir mūsu locekļi. Daudzi no tiem tik minēts arī e, žurnālistu konsorcija publicētajos galvenajos datos šo kompāniju pieminēšana kā tāda jau nerada problēmu. Mēs jau zinām, ka ir pamatoti iemesli izmantot uh, kompānijas. Ir FATF ziņojums, kur ir teikts, ka ir ļoti ticami, ka šo struktūru vairākums ir izveidos leģitīmu mēķu. Um, Tad pēdējos 20 gados mēs esam identificējuši arī virkni problēmu, kas izriet no šāda struktūra izmantošanas. It īpaši, ja tie cilvēki, kas ir izveidojuši šīs struktūras, uzticas juristiem un pakalpojumu sniedzējiem, bet to darbība netiek e, uzraudzīta un regulēta. Tā bija viena problēma kategorija, kur mēs identificējām. Vēl viena joma kur mēs redzējām trūkumus, ir saistīta ar to, ka patiesie labumu guvēji eh, nebija zināmi. Vai arī informācija netiek darītas pieejamas kompetentajām iestādēm. Tā tad ne jau pati struktūra veidošana rada problēmu, bet gan veids, kādā mēs uzraugam vai nespējam uzraudzīt eh, šo struktūru kompāniju izveidi. Esam redzējuši arī daudz labu piemēru un daudz trūkumu. Un vēlos arī padalīties ar labo praksi, ko mēs esam pieredzējuši mūsu dalību valstīs, un norādīt arī vairākus jautājumus, pie kuriem mēs turpinam darbu. Startautiskais standarts, e, to ir izstrādājis Startautiskais finanšu e, Financial Action Task Force, tātad e, īpašā darba grupa. Šis standarts atļauj izvēlēties atšķirīgus modeļus, jo ne katra valsts atrodas vienādā situācijā. Tātad labā praksa, kuru esam konstatējuši dalību valstīs. Tātad mums ir dalība valstis, kas ievāc un centrāli uzglabā informāciju par patiesā labumu guvējiem. Un tas ierobežo to personu skaitu, kas var pieteikties, lai izveidotu juridisko personu. Piemēram, trust un pakalpojumu sniedzēji, kurus uzrauga regulators. Tātad ne katrs drīkst izveidot šādas kompānijas, bet gan konkrēta profesija, kas tiek regulēta un uzraudzīta. Tad ir vēl kāda valsts, kas prasa, lai visi uzņēmumi tiktu dibināti caur šādiem pakalpojumu sniedzējiem, kas ir pilnīga, pilnībā pakļauti naudas atmazgāšanas kontrols režīmam. Piemēram, ir jānorāda klienti, jābūt eh, visiem, visai lietvedībai pieejamai un jāziņo informācija tiesību sargašiem iestādēm. Tad ir valsts, kas prasa visām juridiskajām personām, eh, lai tām būtu pašā valstī vismaz viens bankas konts. Tas nozīmē, ka informācija par e, patiesā labuma guvēju ir tiešā veidā pieejama varas iestādēm. Un iestādēm nav jāiet cauri ļoti sarežģītajai, bieži vien procedūrai, starptautiskajai palīdzības sniegšanai. Tad ir dalība valsts, kas prasa e, aktīvu turētāju uzņēmums iecelt direktoru kurš ir persona, kas ir pakļauta naudas atmazgāšanas eh, apkarošanas režīmām. Tātad ir kāds vienmēr, kurš ir atbildīgs jūsu pašu jurisdikcijā, un varas iestādes var tad eh, sazināties ar šo personu bet visas dalību valsts saskaras ar grūtībām šī standarta īstenošanā. Pieminēšu galvenās grūtības. Viens trūkums, ko mēs esam konstatējuši vairākās valstīs, ir izpratnes trūkums par riskiem, kas ir saistīti ar juridisko personu ļaunprātīgas izmantošanas draudiem. Es ceru, ka um, mēs varētu saprast arī šos riskus bez šādiem dokumentu nopludināšanas gadījumiem. Bet tad ir arī problēma ar izpratni, kur ir eh, izpratnes trūkums par eh, patiesiem labumu guvējiem un cik svarīgi ir to zināt. Piemēram, tādu juridisko struktūru kā trestu izveidi. Tad, ja valsts īsti nesaprot, ko nozīmē eh, trasta izveidi, trusts var rīkoties jebkurā valstī, pat valstī, kur šāda juridiska struktūra nemaz nav zināma. Dažās valstīs e, iestādēm tiek prasīts akcionāru reģistrs, bet neviens neuzrauga šo reģistru uzturēšanu. Tad ir valstis, kur ir paļaušanās tikai uz pašdeklarēšanos e, par patiesā labumu guvējiem, kas bieži vien ir labs sākuma punkts, bet e, mēs tālāk neredzam nepieciešamo pārbaudi šiem datiem. Tad mēs redzam arī problēmas ar eh, standarta pienākumu izpildi, kas, teiksim, katrai finanšu iestādē būtu jādara, identificējot klientu un patiesā labumu guvēju. Un redzam arī problēmas ar šādu režīmu īstenošanu, kas atstāja ietekmi uz to, kā iestāde var piekļūt eh, informācijai par konkrēto personu. Un tad ļoti ticams arī, ka mēs šādu trūkumu aizvien vairāk konstatējam ārpus banku sektorā. Tātad, tad, kad ir runa par juristiem, notāriem un līdzīgiem pakalpojumu sniedzējiem. Tad mēs redzam, ka ir pārāk liela paļaušanās uz to, ka varēs iegūt uh, pers, uh, informāciju par patiesā labumu guvējiem no nerezidentiem. Piemēram, uh, paļaušanās uz uzņēmumu akcionāru informācijas saņemšanas, ja, ja uzņēmuma īpašnieki ir nerezidenti. Tāda paļaušanās to, ka varēs dabūt šo informāciju, bet e, tas izrādās bieži vien neīstenojami. Un esam arī konstatējuši, ka dažās valstīs pie, pietrūkst e, atskaita atbildība, tad, kad kaut kas aiziet greizi, jo nav īpaši paredzēta procesam. Tāpat ir ļoti svarīgi īstenot un efektīvi piemērot pašreizējo standartu. Mēs tik daudz uzmanības nepievēršam jaunu pienākumu radīšanai, bet gan vairāk koncentrējamies uz esošo pienākumu pilnvērtīgu izmantošanu. Man jau ir process, kā nodrošināt, lai valsts ievērot mūsu prasības. Tas ir ļoti stingrs režīms, un to mēs arī ļoti stingri piemērojam. Tas ir atbilstības nodrošināšanas process. Un mēs varam saukt vārdā publiski valsti, ja tā nepilda starp šo starptautisko standartu. Un tam uzreiz ir liels ekonomisks efekts. Mums līdz ar to ir jābūt piesardzīgiem un samērīgiem savā rīcībā. Bet mēs apzināmies, ka šāda publicitāte atstās lielu ietekmi uz finanšu iestādēm visā pasaulē, kad tās pieņems lēmumu vai um, veikt uzņēmē darbību šo valsti vai nē. Līdz ar to šāds efektīvs uh, atbilstības nodrošināšanas process, mūsuprāt, ir liels ieguvums. Mums jāņem vērā ka ir daudz eh, dalību valsts, kurām ir trūkst kapacitātes, viņi nespēja pietiekami eh, reaģēt. Un tad mums jādomā, kā mēs varam palīdzēt šīm valstīm ar apmācībām, informēšanu vai mācīšanos no kolēģiem. Mums ir laba pieredze, varam arī padalīties ar to mūsu dalību valstu vidū, apmainīties ar labāko pieredzi. Nu, īsumā Mums ir eh, vēl daudz jādara, lai pilnībā īstenotu eh, pašreiz spēkā esošo standartu. Un mēs uzskatām, ka līdzīgām organizācijām kā mūsējai arī daudz kas darāms vēl. Konkrēti risinājumi ir pašām valstīm jāizvēlas. Valstīm ir dažādi varianti, no kuriem izvēlēties, lai izpildītu eh, patieso labumu guvēju prasības. Mēs neuzskatām, ka viens modelis ir labāks par citu. Mēs eh, uzskatām, ka labākiem modeļiem ir jākonkurē savā pusē, eh, savā starpā. Eh, tad paldies vēlreiz par iespēju būt šeit, un es esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Daniel. Paldies Teleslāfa kungam! Jums, eh, kā šīs komitejas priekšsēdētājiem, jau ir gūta ļoti bagātīga pieredze, un tad tiek runāts ne tikai par jaunu normu ieviešanu, bet arī par jau esošo ievērošanu. Paldies par jūsu priekšlikumiem. Tagad turpināsim diskusijas. Jāstāsta, ka nu, ar videokonferenci mums nav viss izdevies kā plānots. Ģenerālsekretārs, protams, ir gatavs arī atbildēt uz jautājumiem. Tagad uzstāsies Izabela Vejon kas vada banku iestādi, un mēs tagad ar lielu nepacietību gaidām jūs prezentāciju, lūdzu. Thank you very much, dear Chairman, dear members of... Paldies eh, priekšsādātāji, godājumie pana komitejas locekļi, parlamenta deputāti. Eiropas Banka iestādes vārdā es gribētu jums pateikties par aicinājumu piedalīties šajā uzklausīšanā šodien. Esmu eh, priecīga un esmu gatava arī paust eh, arī banku uzraudzības iestādes viedokļus. Es pārstāvēju Eiropas Banku iestādi arī e EBA sistēmu, un te ir augsts līmeņa profesionāļi, un esmu gatava paust viņu viedokli. Plaši izskatīta uz sistemātiski ļaunprātīga finanšu sistēmas izmantošana, kas parādījās līdz ar Panama dokumentu noplūdi. Uh, arī negatīvi ietekmē gan visas finanšu sistēmas stabilitāti un integritāti, un tāpēc mūsu uzņēmums ir šo sistēmu aizsargāt. Un tāpēc es domāju, ka būtu liederīgi īsumā jums pastāstīt vispirms Eiropas Banka iestādes EBA interesi apkarot nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu un arī gribētu stāstīt plašāk par šiem apkarošanas pasākumiem, gribētu arī sniegt īsi ieskatu par Eiropas Banka iestādes padarītajiem darbiem Un saskaņā ar pirmo izvērtējumu pēc um, Panamas uh, dokumentu finanšu skandāla izcelšanas, tad mums ir zinām secinājumi, par tiem arī stāstīšu. Un visbeidzot, es gribētu arī uh, pastāstīt par mūsu ieskatiem, kā, kā varētu uzlabot Eiropas Savienības pieeju, apkarojot finanšu no, noziegums. Uh, Vispirms eh, runāšu par um, EBA lomu un pilnvarām. Droši vien zināsiet, ka mm, Eiropas Banka iestāde ir eh, neatkarīgais iestāde. Un uzdevums ir uzturēt finanšu sistēmas stabilitāti un integritāti, veicinot arī efektīvu um, regulējumu, īstenošanu un uzraudzību, un arī um, aizstāvot, sargājot eh, caurskatamību mm, visām finanšu institūcijām. Uh, kā arī stabilitāti. Um, EBA aktivitāšu tvērums ļoti skaidri ietver arī nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas pasākumus un arī terorismu finansēšanas apkarošanas pasākumus. Un šajā ziņā mēs ļoti cieši sadarbojamies AEOPA e un um, ESMA. Un um, šie partneri ir mūsu partneri, mēs kopā strādājam ar viņiem, un mūsu uzdevums ir kopīgiem spēkiem konsekventi cīnīties pret finansiāliem noziegumiem, kas skar gan finanšu pakalpojums, gan arī visu šo nozari Eiropas Savienībā. Tad, kad mēs veicam savus uzdevumus, EBA var izdot um, obligātus standartus, arī regulējušus um, dokumentus, noteikumus, tādos gadījumos, uh, kur um, ir attiecīgais uzņēmums, ko dod Eiropas Savienības likumdošana. Es gribētu uzreiz pasvītrot, uh, ka šai jomā mēs varam runāt par gandrīz pilnīgu minimālās harmonizācijas ietveru Un līdztekus iepriekš minētiem pasākumiem EBA arī izstrādā atzinumus, rekomendācijas un vadlīnijas, kas ir um, tādi mīkstāki, um, nekonkrētāki likumi, ne, nesaistošāku raksturu, un um, kompetentās iestādes ir arī juridisks pienākums uh, tos ņemt vērā. Un šeit uh, mēs runājam par parasto praksi, tā ir uh, regulējuma uh, Deliģēšana pārsvaras attiec uz AML, tas ir naudas atmaskāšana terorisma apkarošana. EBA ir ar noteiktām pilnvarām un ar resursiem, tad, kad mēs strādājam pie standarta īstenošanas, un šie resursi ir ierobežoti. Tad, kad, tad, kad EBA koncentrē konkrētu pārkāpumu vai arī strādā ar, ar kādu rekomendāciju kompetentai iestādē, ja ir konstatēta kāda eh, prakse, kur kredīti iestāde varbūt neveiksmīgi ir domīgi darbosies, un tur mums ir uzdevums arī rīkoties un pētīt šo situāciju. Tomēr mm, tas ir ļoti tāds mm, konkrēts un varbūt specifisks rakurs mūsu darbiem. Tālāk es gribētu jums īsumā pastāstīt par EBA rīcību pēc Panama dokumentu, Panamas dokumentu skandālu. Mēs eh, ar lielām bažām eh, sekojām Panamas skan, dokumentu skandālam, jo no uzraudzības viedokļa ļoti svarīgi saprast trīs aspektus. Vispirms, mēs eh, gribēt, gribējām saprast, vai šīs atklāsmes norāda uz sistēmisku problēmu, vai tās skar institūciju atbilstību standartiem, jo standarti ir un tie ir visaptveroši Tālāk, um, attiecīgi, kā tas saskan ar AML likumdošanu, terorisma finansēšanas apkarošanas likumdošanu, un um, vai šī sistēmiskā problēma neskar arī plašāku starptautiskās kontrolas um, noteikums un prasības. Šīs prasības banku sektorā ir ļoti plašas un visaptverošas un uh, tur ir arī ļoti nopietni uh, tādi aizsardzības pasākumi, kas, uh, kur uzdevums aizsargāt no tāda veida noziegumiem. Šos, to izmanto uzraudzības iestādes. Otkārt, mēs gribam saprast, vai attiecīgās kompetentās iestādes, eh, kas ir atbildīgas eh, par standartu īstenošanu, šīs iestādes eh, kaut kur nav spējušas izpildīt savu funkciju un nav darbojušās atbilstīgi nosacījumiem un noteikumiem. Un visbeidzot, mēs gribam saprast, kāda ietekme ir dēļ šī skandāla, kādā veidā tas uh, ietekmē uh, visus sistēmas uzticamību. Un ko mēs uh, sākām darīt? EBA ir, ir sākus darbu trijos virzienos. Vispirms mēs griežamies pie kompetentām iestādēm, kas ir mūsu loceklis. Mēs lūdzam, lai šīs iestādes nu, padomāt, vai attiecīgā uzraudzības rīcība ir garantēta, un mēs arī gribam, lai viņi informē EBA par saviem konstatējumiem, tad, kad tādi rodas. Un um, šāda lūguma, ko visiem iestādēm rezultātā mēs um, saprotam, vai viskompetentās iestādes ir um, aktīvi iesaistījušās šādos apkarošanas pasākumos, vai tiešām analizē situāciju, vai saprot problēmas aptvērumu. Uh, Otrkārt, mēs vaicājam kompetentām iestādēm, lūdzam, lai tās sadarbojas ar attiecīgām ārvalstu partneru iestādēm, ieskaitot arī ar attiecīgām uzraudzības kolēģijām, bet par šīm kolēģijām stāstīšu nedaudz vēlāk. Un visbeidzot, mēs vērtējam, vai e, tās izmaiņas, vai ir nepieciešams kāds izmaiņas EBA pieejai un, ja tāds ir nepieciešams, mēs praktiski arī mainam kaut ko mūsu darbā. Ir skaidrs, ka šobrīd ir pāragri izdarīt kādus visaptverošus secinājumus, bet ko es gribētu teikt, ka pirmām kārtām ņemot vērā, ka notiek padziļinātas diskusijas, un, un šīs diskusijas ir notikušas uzraudzības valdē BA un arī uh, Eh, apvienotajā komitejā, kur darbojas um, arī konsultīvas organizācijas um, tieši naudas atmazgāšanas jomā. Un mēs pētam, vai eksistējošās vadlīnijas AML un arī terorisma finansēšana jomā, kā arī vadlīnijas, kas regulē iekšējo pārvaldību, kas eksistē, vai šajās vadlīnijās ir jau ņemti vērā visi riski, kas ir konstatēti. Uh, kā arī mēs cenšamies saprast, kas būtu jādara tālāk un vairāk, lai precizētu un eh, arī stiprinātu vadlīniju īstenošanas aspektu. Eh, tad mēs varam teikt, ka tiešām mūsu darbs notiek, un mēs arī aktualizējam vadlīnijas, un konkrētāk mēs aktualizējam 2011. gada iekšējās uzraudzības vadlīnijas un arī 2015. gada uh, Um, projekta vadlīnijas par AMLCFT. Tad uh, šeit mums ir uh, tāda neliela izmaiņa. Uz operatīvo pusi mēs gribētu specifiskākas vadlīnijas. Vadlīnijās jau bija tādi mērtiecīgi nosacījumi. Uh, tur um, tika izcelti finanšu noziegumu riski, kas ir saistīti ar uzņēmēju darbības veikšanu, tad tās jurisdikcijās, kur ir uh, augsts, tāds necaurspīdīguma līmenis un arī tādās jurisdikcijās, kur varbūt atbilstība starptautiskajiem standartiem nav tik augsta. Un mēs jau konstatējam šo situāciju pirms Panamas dokumentu skandālu, bet tagad mēs papildinām šīs vadlīnijas ar tālākām praktiskām detaļām, tur, kur tas ir nepieciešams. EBA turpinās arī vērtēt e, situāciju. Mēs e, saņemam jaunus faktus no uzraudzības iestādēm, un tad mēs turpinam tos vērtēt. Un ir eh, viens konstants, kas arī nācis gaismā, un tas ir tāds, ka droši vien ir kādi reāli vai šķietami juridiski šķēršļi informācijas apmaiņai eh, starp dažādām kompetentām iestādēm pārobežu kontekstā un arī atkarībā no informācijas apjoma. Tātad vai nav problēma ar informācijas apmaiņu? Un mēs gribam šajā jautājumā iedziļināties vairāk. Varbūt būs nepieciešamība precizēt, vai tiešām šādi juridiski šķēršļi pastāv, un arī no otras puses mēs gribam izpētīt, cik daudz mēs varam izmantot eksistējošos nosacījumus. Un visbeidzot, es gribētu izmantot šo iespēju un vēlreiz pasvītrot, eh, cik eh, svarīgs ir šīs komitejas darbs. Visdrīzāk jaunu noteikumu pieņemšana nebūs pareizā atbilde ir skaidrs, ka finanšu pakalpojumu uzraudzības perspektīva ir dota, un mēs zinām, ka Eiropas Savienībā ir jau visaptverošs juridisks eh, regulējums šajā jomā bet noteikti ir tāds joms, kur mums ir jāpiestrādā pie faktiskās īstenošanas efektivitātes uzlabošanas. Un mēs arī konstatējam, ka visdrīzāk visticamāk vajadzēs nodrošināt caur grozījumiem vai arī pirmā līmeņa likumdošanas līmeni, tad nodrošināt to, lai kompetentās iestādes spētu mainīties ar visu nepieciešamo konfidenciālo, individuālo informāciju un lai šādā veidā arī kompetentās iestādes varētu pārobežu kontekstā sadarboties. Mēs konstatējam, ka šādas iestādes, kas ir iesaistītas uh, naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas uh, apkarošanas pasākumos, ir ļoti dažādas. Uh, Dažas iestādes mm, paļaujas uz uzraudzības aspektu, citas uz ties, tiesu aspektu. Tad ir policija un līdzīgas iestādes, un visa šī daudzveidība iestāžu ziņā arī mm, sarežģīšo lietu. Un par šo jautājumu arī EB priekšsēdētāja Andrēja en Enrija ir jau rakstījusi savā vēstulē padomē un citām ES iestādēm. Un visbeidzot, Otrs uzdevums ir nepieciešams nodrošināt lielāku harmonizāciju, vairāk ir jāharmonizē eh, dalībvalstu pieeja, apkarojot finansiālos noziegumus. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams eh, pieņemt stiprākus, stingrākus pasākumus, eh, lai nodrošinātu uzraudzības prakses lielāku konverģenci. Piemēram, klientu padziļināta izpēte ir svarīgs uzdevums. Un Eh, varbūt arī EBA ir jāprīko ar eh, spēcīgākiem instrumentiem un resursiem, lai pārbaudītu, kur nepieciešams eh, to, kā tiek nodrošināta atbilstība Eiropas Savienības likumdošanai. Tad tāds paties izaicinājums, un šeit man jāpiekrīt iepriekšējiem runātājiem. Šis izaicinājums ir saistīts ar esošās visaptverošās mums jau eksistējušās likumdošanas īstenošanu kas ir jādara efektīvi, un ir arī jādomā par īstenošanas pilnvarām un labu īstenošanu vispār. Paldies, Vajankundze. Mūsu sarakstā tagad ir pārstāvs no Financial Action Task Force. Tā ir starptautiska organizācija, bet, diemžēl, pārstāvis nevarēja ierasties personīgi iemeslu dēļ. Ceru, ka mēs varēsim kādreiz uh, uz kādu citu sēdi viņu uzaicināt. Bet tie, kas vēl joprojām nevar skatīties uh, video konferenci, ir atbildējuši uz jautājumiem, un rakstiskās atbildes, nu tikai, diemžēl, vakardien bija pieejamas, bet uh, ar tām varēsiet iepazīties, un tas arī varēs noteikti kalpot mūsu diskusijām. Tagad gribu pie mums sveikt Žilš Roders kundzi. Viņa ir atbildīga par pasākumu ieviešanu ES līmenī. Parasti viņa sēž kaut kur pa vidu, kā visi komisijas pārstāvi, un tad viņa eh, arī savu vietu šodien nav mainījusi un uzstāsies. Lūdzu. Paldies, Langena kungs, dāmas un kungi. Pirmām kārtām gribēju jums pateikties par eh, šīs uzklausīšanas organizēšanu. Un tāpat gribēju arī pateikties par to, ka esat eh, uzaicinājuši komisiju lai arī mēs varētu pastāstīt, ko mēs esam darījuši, lai varētu vērsties pret naudas atmazgāšanu starptautiskā un Eiropas līmenī. Jo pat tiešām uh, ir arī interesanti pavērot, kā šie pasākumi gan starptautiskā, gan Eiropas līmenī uh, cits citu papildina. Uh, Kopš 90. gadiem Eiropas Savienība ir pieņēmusi četras būtiskas direktīvas, lai varētu cīnīties pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Šī direktīva ir domāta, lai eh, pilnveidotu vienoto tirgu, lai garantētu sabiedrības interesi, lai aizsargātu viņus no noziegumiem un teroristu atentātiem. Tāpat, lai varētu garantēt finanšu stabilitāti un izveidot dotu pietiekami labu finanšu sistēmu, kas ir stabila un nedalāma. Es gribēju arī uzsvērt, ka startautiskie standarti, ko ir pieņēmusi FATF, arī jau uh, tiek ievēroti, un uh, šorīt jau mēs dzirdējām, uh, ka tā ir organizācija, kas izvirza standārtus jau globālā līmenī, lai vērstos pret dažādām noziedzīgām finanšu darbībām. Uh, gadu garumā FATF ir izstrādājuši daudzus ieteikumus, uh, kas tiek atzīti par starptautiskiem standartiem šajā lauciņā. FATF darbs ir ļoti svarīgs arī Eiropas Savienībai, un es gribēju pieminēt arī Monivol, kurā piedalās arī tādas valstis, kas nav FATF dalība valstis. Un jau nu, pārstāvs jums šorīt pastāstīja par viņu uh, aktivitātēm Monivol. FATF pieņem tādus, nu, nesaistošas likumus, bet uh, drīzāk tās ir rekomendācijas. Uh, bet tos ievēro uh, visā pasaulē un. Ja ieteikumi tiek eh, pareizi īstenot un standarti ir arī ievēroti, tad tas jau um, darbu ievērojami atvieglo. Ir arī ļoti daudz ziņojumu, kas ir pieejami plašākai sabiedrībai. Un FATF ir arī izveidojuši kopīgu metodoloģiju, lai varētu to izmantot izvērtējumu procedūrā. Visā šajā novērtēšanas procesā FATF ieteikumi tiek uzklausīti, un tiem ir arī nu, ļoti liela nozīme. Ja mēs runājam par ES, Un e, šie e, ieteikumi papildina ES e, likumdošanas satvaru pret nelegālo līdzekļu legalizāciju un terorismu finansējumu. Un aktualizējot Eiropas Savienības akī komunitēru un naudas atmazgāšanas, antinaudas atmazgāšanas direktīvu Eiropas komisija to visu ievēro un arī sadarbojas ar FATF. FATF. Jāsaka, ka mēs arī esam stāvējuši pie FATF šūpuļa un tās varētu uh, saukt par tādām augsta līmeņa sarunām. Uh, kas tiek veikts, lai varētu aktualizēt FATF eh, ieteikumus. Eiropas komisija arī cenšas um, novērst iespējamus konfliktus starp ES likumdošanu un ieteikumiem. Mēs cenšamies veicināt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 then the FATF standards. Äh, Frau Schröder-Schur, darf ich, darf ich äh, kurz bitten, dass Sie gleich fortfahren? Es atvainojos, es jūs uz brīdi pārtraukšu, jo tagad ir tehnisks problēmas. Maikls Lēnārs mums ir pieslēdzies videokonferencē. UN Department of Economic and Social Affairs. Ja, ich darf darf Sie herzlich begrüßen, wenn Sie einverstanden sind. So, if that, is that okay with you? <laughs> so. Mr. Leonard, welcome. Hello. Here's the floor. I'm getting a lot of feedback. Yeah.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 Okay, sir, go on, please. Thank you. Should I begin my speech? Vai drīkst sākt savu runu, jautā Lenārta kungs. Yes. Just to talk, okay, just to check. Yes, sir. Okay. You can start. Voilà, ça y est, mise en continu. Hi. Can I start? Yeah, please. You have the floor. Thank you. This, this, distinguished committee members. Godātie komitejas deputāti, paldies par šo iespēju uh, šajā komitejā kas ir atbildīgi par starptautisku normu noteikšanu, nodokļu un informācijas apmaiņas jomā, prezentē savu runu. Jāsaka, tas ir ļoti svarīgs jautājums, un mums ir jāņem vērā, ka arī attīstības valstīm ir jāiestaistās starptautiskā nodokļu standārtu eh, noteikšanā. ANO eh, nodokļu komitejā darbojas 25 eksperti, ko ir eh, izvirzījis ANO ģenerālsekretārs. Šiem cilvēkiem ir jānosaka vadlīnijas startautiskajā nodokļu sadarbības jomā, ņemot vērā arī īpaši atsauci eh, uz palīdzību attīstības valstīm. Mēs tiekamies tikai vienreiz gadā uz piecām dienām, bet šī gada decembrī mēs tikāmies divreiz pa četrām dienām. Un mums ir eh, jāpalīdz arī eh, attīstības valstīm, lai varētu veikt startautisku sadarbību nodokļu līmenī pēc iespējas efektīvāk. Es eh, šeit varēšu jūs uzklausīt tikai līdz 11, jo man ir arī citi pienākumi. Un jāsaka, ka Mūsu darbs apakškomitejās ir e, ļoti nopietns. Mēs arī gribējām atzīmēt, ka Eiropas komisijas starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāla direkcija DEFCO ir spēlējusi ļoti nozīmīgu strateģisku lomu palīdzot mūsu apakškomitejām šogad. It sevišķi e, palīdzot Eh, valsts finansējuma administrēšanas jomā. Mēs nedrīkstam pieļaut nodokļu bāzes samazināšanos un uh, peļņas eh, pārvirzīšanu uz citām valstīm. Mēs, protams, ievērojam valstu uh, suverenitāti, bet saprotam, ka viss ir arī savā starpā saistīts šajā mūsdienu pasaulē. Mums ir e, jāsaprot, ka e, esot neatkarīgas savā nodokļu politikā, valstis nedrīkst e, aizmirst to, ka tas var ietekmēt pasaulē tādā globālākā līmenī, jo neviens vairs nav izolēts. Mēs te runājam par tādu nodokļu efektu, kas ietekmē vairākas valstis, jo vienā valstī pieņemtā nodokļu politika var ietekmēt arī citas valstis un arī attīstības valstis tajā skaitā. Un e, vēl, lai varētu būt neatkarīgas savā nodokļu politikā globalizētā vidē, e, valstis paļaujas uz piekļuvu informācijai, un informācija, protams, ir arī jāapkopo un jāpārstrādā informācijas apmaiņa nodokļu jomā ir ļoti svarīga, lai varētu labāk e, izdzīvot šajos globalizētajos apstākļos. Protams, ja tiek eh, īstenot arī dažādi spriedumi, tiesas spriedumi nodokļu jomā, dalību valstīm ir jāapmainas ar šo informāciju. Jāsaka, ka pastāv tomēr arī tāda nodokļu un investīciju konkurence. Tas eh, rada faktorus, eh, kas var daudziem ļaut izvarīties no nodokļu maksāšanas. Protams, arī konfidencialitāte ir jāievēro, bet tāpat kā daudzi svarīgi noteikumi, ilgu laiku tas ir ticis izmantots ļaunprātīgi. Un nedrīkst to arī izmantot, lai uh, izvairītos no ziņojuma, kas jāsagas to katrai valstī atsevišķi. Mūsu darbs informācijas apmaiņā pirmām kārtām ir saistīts ar ANO modeli uh, konvencija pret uh, eh, dubultu aplikšanu ar nodokļiem attīstības uh, valstīs. Un uh, šis pāns ir ticis ievērots un 2011. gadā modelis tika arī modernizēts. Šis process turpināsies jaunā modeļa versijā, kas tiks uh, publicēta nākamgad. Ļoti, eh, nu, daudzējādā ziņā ANO modelis ir ļoti atšķirīgs no SAO eh, nodokļu konvencijas modeļa. Uh, Bet jāsaka, runājot par informācijas apmaiņu, eh, šīs atšķirības nav pārāk milzīgas. Ir arī kopīgais eh, starp attīstības valstīm un attīstītajām valstīm. Un Ir eh, arī uh, jāspēcina SEO standarti, bieži vien tie tiek izmantot arī ANO komitejas darbā, lai varētu labāk palīdzēt attīstības valstīm. Dažreiz ir arī atšķirības uh, uh, pieņemtajās politikas vadlīnijās. ANO modelis uzsver, ka ir jā cīnās gan pret nodokļu nemaksāšanu, gan pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Mēs arī uzsveram eh, to tādēļ, ka ir ļoti eh, šaura tāda trausla robeža mm, starp eh, nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Ja runājam par automātisku informācijas apmaiņu, ANO nodokļu komiteja vienmēr ir atbalstījusi šīs prakses plašāku piemērošanu, atzīstot, ka tas varētu nākt par labu visām valstīm, tajā skaitā attīstības valstīm. Bet mēs arī saprotam, ka attīstības valstīm ir nepieciešams vairāk tehniskās palīdzības, lai tās varētu izveidot šādas sistēmas, ņemot vērā arī informācijas tehnoloģiju tehnoloģiju izmantošanu. Un uh, informācija, kas ir saņemta, ir arī pietiekami efektīvi jāanalizē, lai to varētu izmantot pēc iespējas uh, auglīgāk. Un tāpat vajadzētu izvairīties no tādas informācijas vides radīšanas, kas sadalītu valstis tajās, kam ir pieejama šī sistēma un tajās, kurām tā nav pieejama un tas varētu arī radīt lielu plājusu starp um, kapacitāti attīstības valstīs un um, attīstītajās valstīs. Mēs ANO sekretariātā novēlam jums veiksmi un, protams, arī ar nepacietību klausīsimies uh, jūsu sakāmajā. Thank you very much, Mr. Paldies, Lenārta kungs. Es sapratu, ka jums ir jau 11. jādodas prom. Tā tad eh, jūs varat būt mūsu rīcībā nedaudz ilgāk par stundu. Labi. Tagad došu vēl uz trim minūtēm eh, Šrēders kundzei vārdu, un pēc tam deputāti varēs uzdot jautājumus. Lūdzu, turpiniet. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es turpināšu stāstot par uh, komisijas lomu FATF. Es ceru, ka nu, jā, tagad viss ir uh, nokārtojies un arī tehnika darbosies. Tā tad. Gribu teikt, ka komisija uh, ir um, bijusi viena no FATF līdzdibinātājām, un mēs Protams, arī piedalāmies um, standartu modernizācijā un arī sarunu vešanā. Jāsaka, ka ir, uh, mēs arī cenšamies uh, izvairīties no potenciālajiem konfliktiem starp ES likumdošanu un FATF ieteikumiem mēs arī gribam, lai tās dalībvalstis, kas uh, nelīdzdarbojas FATF, varētu standarts ievērot pietiekami labi un visu beidzot eh, notiek arī appusē izvērtēšanas eh, ziņojumu sagatavošana. Tas ir ļoti vērtīgs informācijas avots mums visiem, un tas var arī palīdzēt eh, Eiropas Savienībai tās likumdošanas aktivitātēs. Un jaunie līkumi, protams, ir jāsaskaņo ar FATF standartiem, un lai to varētu panākt, mēs ļoti uzmanīgi izpētām dažādas iespējas, kas citreiz pat ir ambiciozāks par FATF standartiem, un tad domājam, kā tos padarīt striktākus, vai arī kā vērsties pret iespējamiem riskiem un tādām vājākajām vietām, kas nav pieminēti, pieminēti šajos FATF IATF standartus, bet tomēr sasaucas ar ES dalību valstīs ieviesto likumdošanu. Nu, viens piemērs. ES direktīvu pret nelegālo līdzekļu legalizāciju, kas joprojām tiek transponēta dalību valstīs, lielā mērā sasauc ar FATF standartiem. Uh, Pirmām kārtām eh, cilvēki, kam ir, eh, nu, kas eh, ir politiķi vai kādā citā veidā ir saistīti ar politiku, tālāk arī trasti, kur Eiropas Savienība ir pieprasījusi izmantot informācijas reģistrus par patiesā labumu guvējiem, un trešām kārtām režīms, kas attiecas uz skaidrs naudas transakcijām, pērkot pakalpojumus un preces un komisija šī gada jūlijā izstrādāja priekšlikumu, lai varētu vēl vairāk uzlabot anti naudas atmazgāšanas direktīvu, ņemot vērā nesenos teroristu atentātus un Panamas dokumentu atklājumus. Mēs eh, arī eh, tātad bijām ambiciozāki par FATF standartiem un gribu jums pateikt, ka komisijas priekšlikums arī nosaka standarts attiecībā uz valūtas maiņas kursu, lai varētu uh, Eh, arī vairāk informēt eh, patērētājs par augsta eh, riska trešajām valstīm, ņemot vērā arī centralizētu bankas kontu reģistru izveidi un domājot arī par augstāku caurskatāmības ieviešanu patiesā labuma guvē reģistrā. Ir, mūsu direktīvas ir minimāls harmonizācijas direktīvas, tātad dalība valsts var būt vēl ambiciozāks savā pieejā. Uh, un ir jānosaka, ka arī vēlāk jāizsako aizdomīgas transakcijas, kas varētu būt potenciāli uh, krimināli aktīvas. Un visu beidzot, ņemot vērā šajā jomā iepriekš pieņemtās direktīvas, uh, Likumdošanas efektīva un lietpratīga īstenošana ir e, ļoti svarīga, tā ir panākuma ķīla, un komisija ļoti uzmanīgi novēro panākto progresu, un ja tās netiek panākts, ja netiek panākt atbilstība, tad ir paredzēts uzsākt pārkāpuma procedūras. Un, lai vērstos pret e, naudas atmaskāšanu un terorismu, e, terorismu finansējumu, Eiropas komisija dara daudz, un jāsaka, ka FATF un Monivol darbība šeit tāpat ir ļoti vērtīga, gan nosakot starptautiskus standārtus, gan arī veicot apusējo izvērtējumu. Paldies! Paldies, Šröders kundze! Es gribēju. Uh, uh, jums atvainoties, ka mēs jūs pārtraucām, jo mums teica, ka Lenārda kungs ir e, brīvs tikai līdz pulkstens desmitiem. Es ceru, ka jūs mūs aizbildināsiet par šo pārpratumu, jo, nu, ar komisiju mēs varam tikties daudz biežāk nekā tomēr ar mūsu Amerikas viesiem. Tagad mums ir pieslēgusies Mēlkāmkas kundze. Viņa strādā ESO nodokļu policijas un administrācijas centrā un ir uh, direktora padomniece. Malkoms kundze, vai jūs mūs dzirdat? Excuse-moi, Régie, tu peux pousser le son. Es ist noch ein bisschen schwierig hier im Europäischen Parlament die Technik äh, zu nutzen, die wir allen anderen anbieten. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen nachrüsten. Ja. C'est bon okay. C'est bon. <laughs> It's fine. Caroline Malcolm, you have the floor. Caroline Malcolm, jums vārds. Thank you very much. Paldies. Paldies par uzaicinājumu OECD organizācijai piedalīties šodienas pasākumā. Šis ir ļoti aktuāls jautājums, tāpēc mums prieks būt eh, šajā, kā daļai no šīs diskusijas un sadarboties ar Eiropas Savienību, um, um, tā skaitā BEPS um, darbā. Tātad tas, ko mēs esam paveikuši OECD ietvaros un arī globālajā fórumā, nodokļu apskatāmības uh, jautājumā, informācijas apmaiņā nodokļu uh, jautājumā, esam saņēmusi jau iepriekš vairākus jautājumus un, uh, lai sniegtu aktuālāko informāciju attiecībā uz īstenošanas progresu, globālajiem nodokļu caurskatāmiem standartiem un arī jautājumi, kas tika uzdoti par to, cik robusti ir šie standarti. Tie ir svarīgi jautājumi saistībā tieši ar Panamas dokumentiem, bet arī daudz plašāk skatoties uz naudas atmazgāšanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Ir svarīgi nodalīt Panamas dokumentu jautājumā, piemēram, šo tātad nodalījumu, to, kur mēs esam šobrīd un kāds ir status e, starptautiskajā nodokļu caurskatāmības ietveram un e, kā tas bija pirms sešiem, septiņiem gadiem, kad šis darbs tikai aizsākās. Un paskatoties Panamas dokumentos, e, informācija, kas tur tika atklāta, ir svarīgi atcerēties vēsturiski, kas tika atklāts šajos dokumentos. Tātad, un, ko mēs eh, šobrīd esam jau izdarījuši informācijas apmaiņas jautājumā. Kā jūs noteikti zinat, nodokļu caurskatāmības eh, jomā darbs notiek eh, pēc, pie informācijas apmaiņas pēc pieprasījuma, un otrs virziens ir automātiskā informācijas apmaiņa. Jāsaprot, ka um, automātiskā informācijas apmaiņa, to kā ideju izstrādāja OECD 2014. gadā, un kopš tā mums 101 jurisdikcijā nu, visā pasaulē ir apņemšanās eh, ievērot šos standarts un sākt eh, pirmo informācijas apmaiņu 2017. un 2018. gadā. Attiecībā uz to, kas tad ir apstiprinājuši šo darbību, tad Uzsvars ir OECD valstīm un G20 valstīm, bet, protams, arī uz finanšu centriem. Šobrīd jaunatīstības valstis ir mudinātas un aicinātas piedalīties automātiskā informācijas apmaiņā, nodokļu caurskatāmības jomā, bet viņiem nav pienākums to darīt. Vismaz ne šajā laika grafikā ar 17, 18 gadu. Un tas ir nepieciešams, lai uh, ņemtu vērā ierobežoto kapacitāti, kur eh, arī ANO pārstāvs Maikls Lenārds pieminēja kur ir nepieciešama IT kapacitāte un analītiskā kapacitāte, lai varētu apstrādāt šos datus. Bet eh, šīm valstīm ir pieejams atbalsts, ja tās vēlas iesaistīties automātiskā informācijas apmaiņas standarta ievērošanā. Bet ir tātad 101 jurisdikcija, kas ir apņēmusies eh, šo automātisko informācijas apmaiņu nodrošināt. Attiecībā uz standartu, un es domāju, tas to, ko mēs esam arī konstatējuši, eh, apmainoties informāciju pēc pieprasījuma, tad šeit ir ļoti ļoti spēcīgs profesionālās izvērtēšanas process, kur ir nodrošināts nepieciešamais juridiskais ietvars, lai varētu izpildīt šīs saistības, bet arī praktiski vai pastāv administratīvā spējas kapacitāte reaģēt uz šādu pieprasījumu. Un tas ir bijis ļoti efektīvs process tieši informācijas apmaiņas jomā pēc pieprasījuma. Uh, tiek strādāts pie tā, lai palīdzētu valstīm izpildīt saistības. Tas ir īstais mērķis. Tātad, lai būtu vienots standarts, pie kur pieturās visas valstis. Bet, lai arī būtu arī šāda benchmark, šai salīdzinoša analīze iespējama par to, kā notiek šo saistību izpildi, lai neviena valsts nevarētu gūt labumu no tā, ka nepiemēro šos standarts un, un saistības. Līdz ar to profesionāls izvērtēšanas, šis peer review process ir ļoti aktuāls bijis, un šobrīd vairāk kā 500 rekomendācijas ir izstrādāts un īstenotas kopš e, profesionāls izvērtēšanas process ir sākts. 137 e, dalību valstis un teritorijas ir piekritušas apmainīties ar informāciju, tā kā šis ir e, process, kurā mēs gan sniedzam atbalstu, gan e, īstenojam e, profesionālo izvērtēšanu. Un tā mēs nonākam pie automātiskās informācijas apmaiņas. Automātiskā informācijas apmaiņa, kā jau es sacīju, ir standarts, eh, kas pārēdz pirmās apmaiņas sākt 2017. un 2018. gadā. Protams, ka pirms tā, tā sācies eh, šis process, ir vēl pāragri sākt eh, kādu pārbaudas procesu. Šobrīd mēs strādājam pie tā, lai sniegtu atbalstu valstīm un veiktu nepieciešamos pasākumus, kas ļautu īstenot starptautiskās saistības un faktiski veikt šo eh, informācijas apmaiņu automātiski, eh, palīdzam eh, izstrādāt nepieciešamo likumdošanu, kur ir prasība finanšu iestādēm sniegt šo informāciju nodokļu iestādēm, lai tās varētu īstenot informācijas apmaiņu. OECD strādā arī pie vairākām sistēmām, kas mēģina strādāt pie Eh, izmaksu ziņā efektīva veida, kā apmainīties ar šo informāciju. Tā, mēs tos dēvējam par kopīgo eh, pārraides sistēmu. Tā ir IT sistēma, kuru iepērk OECD, lai varētu eh, veicināt šo informācijas apmaiņu starp nodokļu iestādēm drošā vidē. Uh, Ir tāda centralizētas eh, sistēmas eh, ideja, eh, kur mēs cenšamies īstenot, lai nodrošinātu, ka saskarnes ar dažādām sistēmām labi darbojas, lai nav tā, ka ir dažādas individuālas sistēmas, kuras nespēj savā starpā sazināties. Šeit ir svarīgi likt uzsvaru uz efektivitāti. Tad, kad sāksies pirmā automātiskā apmaiņa, tad arī mēs globālajā līmenī sāksim šo profesionālo izvērtēšanu, peer review mm, procesu un skatīsimies e, tātad ne tikai e, informācijas apmaiņu pēc pieprasījuma, bet arī automātisko informācijas apmaiņu, lai būtu laba izpratne ne tikai par saistībām, kas ir uzņēmts, tas ir tas, cik tālu mēs esam šobrīd tikuši, bet ir nepieciešams arī izprast, kā šīs saistības tiek īstenots un, un piemērots, un vai valstis e, to dara. Un, protams, sniedzam arī atbalstu šo saistību izpildē, kas ir ļoti svarīga daļa no visu procesu kas attiecas uz uh, jurisdikciju mudināšanu piedalīties šajā procesā, kur vēl nav izteikuši šādu gatavību. Es, es jau pieminēju šo profesionālu izvērtēšanu, kas ir ļoti efektīva, veicinot publisku atskaitu atbildību attiecībā uz saistību īstenošanu, bet G20 ir uzdevusi arī šī gada jūlijā OECD līdz 17. gada jūlijam eh, G20 samitam sagatavot sarakstu ar jurisdikcijām, kuras nav sasniegušas eh, vērā ņemamu progresu nodokļa caurskatāmības standarta īstenošanā. Šai salīdzinošai analīzē ir noteikti kritēriji, eh, Tātad trīs galvenie kriteriji šeit ietvarā, kas tika paziņot jau jūlijā, un laika grafiks no šī brīža līdz 17. gada vasarai dod arī skaidru priekšstatu jurisdikcijām par to, kādas ir viņu saistības, un lai viņi var saprast, ka mums ir nepieciešams panākt, ka ir tāda sadarbība e, līdz nākošā gada jūlijam, lai visas valstis būtu līdz šim minimālajam standartam vismaz tikušas. Tāds būtu tas galvenais mērķis. Tāpat arī tika uzdots jautājums par to, va, eh, cik viegli ir īstenot eh, standartus, eh, kas jau pastāv šobrīd, vai tomēr pastāv lielāka nepieciešamība aktualizēt standarts? Un es teiktu, ka es tad atgriežos pie sākotnējā uh, minētā punkta, ka par atšķirības ar situāciju šobrīd, uh, kad ir Panamas dokumenti pieejami, un uh, to sākotnēju situāciju pirms 6-7 gadiem. Es tad teiktu, ka šobrīd nu, balstoties no informācijas globālajā fórumā, mēs, mēs eh, saņemam un profesionāla izvērtēšanā, tad eh, uzsvars ir jāliek uz eh, efektīvāku īstenošanu, nevis uz jaunu standartu izstrādi. Šeit ir iekļaut arī pietiekami robusti, robustas prasības par patieso labumu guvēju atklāšanu, un tas, protams, saistās ar nodokļu iestāžu darbu bet arī ar iestādēm, kas ir atbildīgas par eh, noziedzīgi iegūt līdzekļu eh, legalizācijas apkarošanu un tātad juridiskais process, kas eh, ļauj efektīvi apmainīties ar informāciju, bet arī administratīvā līmenī jābūt procesiem, lai šīs abas aģentūras varētu sadarboties savā starpā un efektīvi apmainīties ar informāciju. Uh, Tā kā mēs koncentrējamies lielā mērā uz praksi, nevis strādājam pie uh, standartu aktualizēšanas. Un ar to es arī eh, noslēdzu savu uzrunu, bet esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem. Eh, liels paldies! Vēlos pateikties visiem runātājiem mēs arī neiebildām pret to, ka tiek pārsniegts atvēlētās septiņas minūtes jo mums bija nepieciešams arī pēc iespējas pilnīgāks priekšstats par jūsu viedokli. Vēlos sveicināt Haidī Hautola zaļo kolēģis apmeklētāju grupu no Somijas, kas ir mūsu vidū. Un tagad es vēlētos uh, sākt debatas. Mums ir uh, jau iepriekš atrunāta secība. Sākam ar abiem referentiem Vispirms sociāldemokrātu eh, līdzreferents Jepe Koforts un pēc tam Alde līdzreferents Pēters Ječeks. Es, eh, protams, pieminēju jūsu politisko piedarību, neatkarīgi no tā, ka jūs esat visa parlamenta ieceltie referenti. Tātad mums ir piecu minūšu eh, laika sloti, un vēlētos aicināt jūs eh, skaidri norādīt, kam jūs uzdodat jautājumu, un atcerieties, ka Lenārds kungs tikai līdz 2011. pieejams. Un pārējie eh, eksperti ir šeit pat telpā. Lūdzu, Kofarkungs, jūs pirmais. Paldies, priekšsarētāji! Paldies mūsu viesiem šodien par eh, lielisko informāciju, kur viņi sniedz. Izskatās, ka valda vienprātība attiecībā uz to, ka standarti, kas ir izstrādāti pēdējo gadu laikā, ir labi standarti, un e, jāstrādā vairāk ir pie to īstenošanas un piemērošanas, kas šobrīd rada problēmas. Un varbūt tad jājautā, kāpēc mēs nespējam šo standarts pienācīgi īstenot. Kurš tad ir atbildīgs par to? Dalību valstis Eiropas Savienībā, Eiropas Savienība kopumā? Kur mums jāpieliek lielāks spiediens? E, kurā līmenī? Panamas dokumenti atklāja slēptu pasauli, varētu teikt. Un žurnālisti teica, ka ja var iepirkt, eh, nopirkt anonimitāti, tad to var izmantot jebkam, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, lai atmazgātu noziedzīgi iegūtas līdzekļus. Daudzas valstis vēl eh, pieļauj tādas struktūras, kur ir iecelts eh, tāds fiktīvs direktors vai uh, Eh, citas eh, struktūras, kas nevar, neļauj atklāt patieso labumu guvēju. Vai mums nebūtu vajadzīgs centrāls reģistrs, eh, kur būtu zinām patiesie labumu guvēji? Lai visiem, kam nepieciešams šī informācija, būtu pieejama. Un vai tās valstis, ar kurām jūs sadarbojaties, Vai tur ir kapacitātes trūkums vai politiskās gribas trūkums? Kur ir tā galvenā problēma? Jo mēs redzam, ka dažās valstīs pietrūks politiskās gribas īstenot šo standartu. Jūs visi sacījāt, ka mēs ne, nepietiekam īstenojam esošo standārtu. Manuprāt, eh, arī Panamas dokumenti parādīja, kā šī katastrofa ir pilnībā. Paldies, kurš vēlētos atbildēt? Melkams kundze, lūdzu, jums vārds. Paldies! Tas ir labs jautājums. Kāpēc līdz šim mums nav izdevies īstenot šos standarts? Šeit daudz valsts ir uzrādījuši labu progresu, At, nu, nu, lielu progresu sasnieguši tieši praktiskā īstenošana. Es neteiktu, ka principā nav izdevies īstenot eh, šo standārdu, bet skaidrs, ka ir nepieciešama uzlabojuma. Attiecībā uz to, kāpēc tas ir noticis, šeit ir atkal jāpaskatās uz vēsturisko kontekstu. Mēs ļoti īsā laikā esam ļoti daudz ko sasnieguši. No 2006. 7. gada pirms krīzes situācijas kur bija nominālās akcijas un e, daudz cits e, struktūras izmantos ļoti plašu. Šobrīd tas vairs nav. Banku noslēpuma tiesības ir e, likvidētas. Un šobrīd arī ir jāzina visu akciju patiesie īpašnieki. Un iestrādājot caurskatāmības standartos prasību atklāt patieso labumu guvēju, tas ir milzīgs solis uz priekšu jo šobrīd mēs redzam ne tikai, ka e, naudas atmazgāšanas e, atbildīgās iestādes par tās apkarošanu tātad e, virzās uz priekšu, bet arī nodokļu iestādes. Un OECD e, taisās FATF e, standarts e, īstenot, un tas arī ietekmēs īstenošanu kā tādu un uzlabosies sadarbības starp iestādēm. Tad attiecībā uz to, vai nepieciešams centrāls reģistrs patiesā labuma guvējiem. Nu, šobrīd mēs izskatām visas e, opcijas. Tehniskā līmenī mēs vēl neejam pārāk dziļi. Šeit nav e, vienas vieglas atbildes pa centrālo reģistru, tad kas aktualizēs to, kam būs piekļuve tam, cik bieži šī informācija ir jāaktualizē, kā notiks apmaiņa ar, ar, ar informāciju ar naudas atmazgāšanas apkarošanas iestādēm vai nodokļu iestādēm. Bet runai par finanšu iestādēm, eh, bet kādam attiecīgajā jurisdikcijā Nu, attiecībā uz nodokļu standartiem, tās ir finanšu iestādes. Viņām ir jāzina, kas ir patiesie labumu guvēji, un tad eh, notiek apmaiņa ar šo informāciju. Paldies! Mums ir 5 minūtes kopumā, bet pavisam īsi eh, arī Tēstan vārds eh, papildinošai atbildēji. Paldies! Daudz labu jautājumu, bet es varbūt pavisam īsi centīšos galveno pateikt. Par nominālām akcijām Better Shares mums vairs starp 34 dalību valstīm nav neviens e, da, dalību valsts, kas e, atļauj šādu risinājumu. Un Panamas dokumenti ir atklājuši to, e, ka, kas ir bijis iespējams pēdējos 20 gadus bijis, bet tur nav redzams progress, kas ir sasniegts. Es nesaku, ka viss ir lieliski. Es saku, ka daudzās jomās ir sasniegts ievērējams progress. Paskatoties uz sārakstu, kas eh, valstis, kas eh, OECD ir gatavs bijušas pirmās apmainīties ar automātisku informāciju, tad mēs redzēsiet, ka tās ir tās valstis, kas savulaik bija kā nodokļu paradīzes Tā kā noteikti lietas mainās. Kas attiecas uz jūsu jautājumu par to, kur uzglabāt pat, informāciju par patieso labumu guvējiem vai centrālā reģistrā, jeb decentralizēti e, kompetentajās iestādēs, es teiktu, ka starptautiskais standarts pieļauj abas eh, variantus. To jāizvēlas ir eh, vai nu no valstīm pašām, vai nu no Eiropas Savienībai. Mums kā uzraugiem nav svarīga atrašanās vieta, bet gan e, informācijas kvalitāte. Neatkarīgi no tā, kur glabā šo informāciju, kāda ir e, informācijas kvalitāte, tas ir svarīgāk. Un kā kompetentās iestādes var tam piekļūt, tas mums ir daudz svarīgāks par jautājumu, kur tas tiek glabāts. Vai pietrūkst kapacitāte vai uh, politiskā griba, nu tas ir svarīgākais jautājums. Dažās valstīs tik tiešām tā ir faktisks kapacitātes trūkums. Uh, paskaroties, kā turīgi noziedznieki un viņu pietuvinātie darbojās, salīdzinot ar kapacitāti vietējam policijas iecirknī trūcīgā valstī, jaunatīstības valstī. Tur ir milzīga atšķirība. 25 gadus kopš es strādāju šajā jomā, esmu redzējis arī lielu politisko gribu risināt šos jautājumus. Dažu gadījumos eh, arī eh, monitorings vai uzraudzība ir veicinājusi to, piemēram, melno sarakstu veidošanu. Svarīgākais ir gal galā nevis kāpēc ir šī politiskā griba, bet ka tā ir vispār. Labi, paldies! esam pārsnieguši šobrīd eh, laiku, un tā ir skaidrs, kamēr vispārīgi jautājumi sākumā tiek uzdot, bet dodu vārdam Pētram Ječikam, otram līdz referentam. Well, thank you. Paldies. Paldies, dāmas un kungi, par to, ka piedalāties kopā ar mums šajā videokonferencē. Vispirms es gribētu uzdot kādu jautājumu, turpinot eh, kolēģe Kofoda teikto. Mēs eh, jau dzirdējām, ka mums jau ir Eiropas Savienībā diezgan visaptvaroša un stingra likumdošana, tomēr ir nepieciešams to labāk un precīzāk īstenot. Un tāpēc man ir jautājums, ko mēs varam iesākt? Varbūt ne mēs kā likumdevēji vai vieni no likumdevējiem, ko mēs tieši varam darīt no šīs pana komitejas puses, ko mēs varētu vēl tādu izdarīt, lai mēs uh, arī varētu piedalīties rekomendāciju izstrādē, lai mēs eh, kaut kādā veidā varētu būt liedrīgi. Mm, man grūti cerēt uz pilnīgu atbildi tagad un to līd, bet ja jūs varētu šo atbildi atsūtīt arī rakstiskā formā vēlāk, es būtu par to ļoti priecīgs. Paldies, kurš vēlētos atbildēt? Lēnārda kungs, lūdzu. For answer. You have, you have the, the floor? floor? No. Okay. okay. Uh, dann Herr uh, Telesklav. Nē, tad Telesklav kungs. Thank you. If we were playing a... Paldies. Ja mēs spēlētu uh, futbolu, te to sauktu par ļoti labu bumbas nodošanu tālāk mums. Eiropas Savienības mm, uzdevums ir veidot tādas iestādes, kas uzrauga atbilstību likumiem. Ir vairākas tādas organizācijas. Un otrs uzdevums ir nodrošināt standartu globālu īstenošanu. Es mm, nerunāju tikai par Eiropu, kaut gan Eiropai ir ļoti liela nozīme. Noziedznieki skatās uz vietu, kur ir iespējams legalizēt nelegāls līdzekļus skatās, kur ir kāda vājā vieta. Un ir ļoti svarīgi skatīties, kā augstie standarti tiek īstenoti globālā līmenī. Bet eh, es varbūt izmantošu arī jūsu aicinājumu atsūtīt mm, rakstiskā formā uh, Es, protams, pakonsultēšu ar saviem kolēģiem pirms došu solījumu kaut ko jums sūtīt, bet ļoti ceru, ka varēsim tā darīt. Mm. Paldies arī par jūsu abām atbildēm, Šreiders kundze un Tondvijam kundze. Thank you, uh, Chair. I mean... Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, esmu gatava papildināt kolēģis. Es piekrītu novērtējumu, ka situācija ir mainījusies radikāli pēdējo gadu laikā. Mēs esam redzējuši ļoti daudz pozitīvas izmaiņas, cilvēki vairāk apzinās noteikumus, ir vairāk noteikumi, vairāk likumi, un, un cilvēki sāk vairāk ievērot un izmantot šos noteikumus. Par to mēs runājam arī G20 sanāksmē. Un pēc Panamas skandāla, jo īpaši šiem apzinīguma jautājumiem tiek uh, pievērst lielāku uzmanību. Tālāk par um, supranacionālo riska izvērtējumu. Šī metode tiek izmantota un tur strādā arī komisija. Mēs cenšamies izvērtēt eh, tiešām visus riskus, kas izriet no naudas atmazgāšanas. Mēs skatāmies dažādus riska aspektus, ne tikai par eh, naudu mēs domājam, bet arī tādā mm, pārsektoru skatījumā, kā tas skar dažādas sektors, dažādas nozars, kas eh, ir nepareizi, kā tas ietekmē kādu citu nozari. Un nākamajā gadā mums būtu īpaši eh, ziņojums par šo jautājumu, kā monitorings. Paldies. Jāsaka, šis ir jautājums, kas mūs vienmēr nodarbina. Un tagad Izabela Vejo. Thank you very much. Liels paldies. Um, arī mana runa būs ļoti eh, līdzīga un atbildēšu līdzīgi kā iepriekšējie runātāji. Es varbūt eh, gribētu dažus pragmatiskus noteikumus no bankas perspektīvas, banku perspektīvas piebilst. Es atbildu arī par globālo noteikumu ievērošanu bankās Un eh, neatkarīgi no tā, kāda, kādas mūsu attiecības ir ar ēnu banku sektoru, šeit es ietveru arī fondus un trastus, mums ir izkalkulēts eh, arī lielākām bankām šī sadarbība ar ēnu sektoru bankām ir apmēram 6000 ir tādu gadījumu, kur bankas sadarbojas tā kā ēnu sektorā, tātad nepieciešams tāds pragmatisks ceļš. Un piekļuva reģistriem. Vispār reģistri ir ļoti svarīgi, lai tiešām zinātu, kas ir patiesā labuma guvēji. Bet ir nepieciešami arī instrumenti, kas darbojas no lejas uz augšu, jo tad, kad Jūs esat banku menedžeris, jums ir jāsaprot, kas ir šie 6000 gadījumu, par kuriem es runāju. Un tad ir jābūt zināšanām, ekspertu zināšanām, kur apzināties, kur ir nepieciešams pielikt vairāk pūles. Uh, Mēs zinām, ka likumi ir dažādi un arī visaptvaroši, bet ir kaut kāds konkrēts veids, kā izvēlēties, kā atrast to akcentu punktu, kur piestrādāt vairāk. Tas ir ļoti svarīgs uzdevums. Un mums ir jādomā pragmatiski, kā stiprināt šo zināšanu, ekspertu zināšanu sistēmu, lai pieliktu pūliņus vajadzīgajā un aktuālākajā vietā. Ehm, tad to mēs varam jau darīt esošajā kontekstā, bet arī nākotnē. Eh, paldies! Eh, Tagad uzstāsies politisko grupu runātāja ETP Delrijušo Satī. Chair, uh, many thanks. Paldies priekšsēdētē. Liels paldies ekspertiem par ehm, šo ļoti interesanto informāciju. Viens tāds secinājums, kas ir labs, ir tāds, ka varbūt ir pietiekami daudz šo likumu un arī institūciju, ir pietiekami daudz institūtu, kas sniedz visādas rekomendācijas, kas palīdz uh, saņemt šīs rekomendācijas um, tieši saistībā ar naudas atmazgāšanu un no, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un tādām aktivitātēm. Uh, bet eh, vājais punkts, uz to norādīja arī daudzi runātāji, e, ir mm, tieši praktiskā puse īstenošanas trūkumi. Un man ir jautājums visiem trim runātājiem, kā jūs vērtēt Eiropas Savienības e, naudas atmazgāšanas juridisko ietvaru vai saskaņā ar standartu? Vai tiešām Eiropas šajā likumā ir ietverta vislabākā praksa? vai arī ir kādas e, tukšās vietas, vai arī varbūt kādi trūkumi, kurus būtu jāskārto kā pirmā prioritāte. Un otrs jautājums ir Malkoms kundze. Malkoms kundze mums e, deva noteiktu statistiku par jurisdikciju skaitu, uz ko attiecas e, informācijas apmaiņas standarti, gan šeit runa gan par automāco, gan arī pieprasījumu informāciju. Ir kāda 60 vai 70 jurisdikcijas visā pasaulē, kur neaptver šī apmaiņa. Jautājums, vai šīs jurisdikcijas ir nodokļu paradīzes, vai arī tās ir tās vietas, kas ir eh, jau slavenas par eh, sakarā ar zemo caurskatamību un augsto noslēpumainību? Jo, ja mēs šo standartus eh, nepaplašinām un neatiecinām arī uz šīm valstīm, kas nedarbojas saskaņā standartiem, Ja mēs to nespēsim, tad diemžēl mums joprojām būs jāsaskaras ar maks, masīvu um, nelegālo līdzekļu legalizāciju nodokļu nemaksāšanu. Ko jūs darat, lai paplašinātu šo standartu, lai tas aptver, aptvertu arī šīs citas neaptvērtās jurisdikcijas? Ko jūs darat, lai nodrošinātu, lai aptvērums būtu vēl globālāks, lai izslēgtu tādas valstis, ko nesēd šajā aizsardzības pasākumā? Uh, Paldies, divi jautājumi. Tātad pirmais jautājums par Eiropas Savienības tiesisko ietvaru. Jā. Niemand drängt sich vor. Neviens nepiesakās brīvprātīgi. Lēnārta kungs. You are available for answer? You have the floor. Yes, perhaps uh, <clears throat> this is Caroline Malcolm from, from ah, the OECD. Caroline Malcolm. Malcolm skundze atbildēs jautājums par juridisko ietvaru. Es OECD strādāju ar nodokļiem. Es nodošu šo jautājumu uh, saviem kolēģiem. Nodokļu nemaksāšana un naudas līdzekļu atmaskāšana ir divi jautājumi, kas ir ļoti saistīti. Ir daudz iestādes, kas nodarbojas ar standartu īstenošanu, un mēs esam ļoti daudz strādājuši, lai būtu vienotība šajos standartos, lai būtu viens un nevis daudz un dažādi par vienu un to pašu. Un tas ir ļoti svarīgi, jo tādā veidā mēs varam nodrošināt globālu atbilstību un konsekventā veidā. Atbilde uz otro jautājumu Es arī varbūt paturpināšu iepriekš izteikto jautājumu. Tad jautājums par īstenošanu, ko uzsvēru. Ir ļoti liels pieprasījums pēc kapacitātes stiprināšanas, un šeit ļoti skaidri ir izskanējusi šī ideja, ka mums ir ļoti spēcīga sistēma Eiropā, bet ja nebūs tikpat spēcīgas globālās sistēmas, tad tas noteikti ietekmēs atsevišķo valstu spējas īstenot savus uzņēmumus efektīvā veidā. Uh, tad uh, ir ne tikai vietējā, iekšējā līmenī nepieciešams stingts regulējums, bet arī uh, E, globāli. Un te atkal ir jautājums, ka jāstiprina kapacitāte gan izmeklētāji, gan arī naudas atmazgāšanas izmeklētāji. Viņiem ir nepieciešama kapacitāte, lai konstatētu, lai izmeklētu, lai tālāk arī sodītu par vienašu noziegumiem. Un šeit tiešām masīvi nepietiek resursu. Un tas ir tiešām tāds ļoti e, stingrs tāds arguments, ko es gribu izteikt. Mums ir stingri standarti, bet, e, lai būtu patiesa progresa, progress, jūtams sasniegums, ir nepieciešams vēl lielāks atbalsts. Ehm, ehm, man ir arī laimējies. Esmu saņēmusi daudz atbildes no es pagātnē, bet citiem tā nav. E, piemēram, mums ir noteikta nodaļa, kur nepietiek izmeklētāji tieši nodokļu jautājumā, nepietiek speciālistu, un te ir nepieciešama vairāk resursu. Un tas ir tikai viens tāds aspekts viena programma, bet ir daudzi arī citi gadījumi. Un otrs jautājums par jurisdikcijām, kas ir ietverts un kas ir neietvertas stingru standartu sistēmā. Um, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Um, mums jā, jāietver pēc iespējas vairāk valstu un arī tiešsaistē ir iespējami atrast visu šo informāciju. Visi finanšu sektori kas uh, vēlas uh, sadarboties automātiskās informācijas apmaiņas jomā, bet ir kādi 60-70 valstis, kas ne, nedara to. Uh, un šeit ir dažādi iemesli. Vispirms ir tāds jaunatīstības valstis, kas nav finanšu centri un nav nekādas prasības viņiem saskaņā šo standartu strādāt. Varbūt šobrīd nē, varbūt ilgākā laika periodā viņiem nāksies atzīt šo kapacitātes ierobežojumu. Un ir vēl citi iemesli. Mr. Paldies! Lenārta kungs, mums te ir nedaudz jāveic tehniski pielāgojumi. Lūdzu! Can you hear me? Yes. yes. Can you hear me? Oh, good. Um, and I apologize for being... Es atvainojos, ka es iespraudos pa vidu cita runātāja tekstam, un es at, arī atvainojos, ja es iejaucos ka, kādām jautājumu atbildēšanas secībā nevietā. Bet eh, Mēs, eh, principā, darbojamies ar nodokļiem, tāpēc es neatbildēšu uz pirmo jautājumu. Eh, par otro jautājumu, jā, arī jāpiekrīt par kapacitātes stiprināšanu, ka tā ir nepieciešama. Tad vēl ir tāds mm, plašāks jautājums, kas ir aktuāls starptautiskā sadarbībā nodokļu jomā. Jautājums par to, cik lielā mērā valstī skar starptautiskās normas, cik lielā mērā valsts iesaistās starptautisko standartu noteikšanā Un mēs konstanti redzam un dzirdam šo mm, argumentu, ka jūs dodat mums dažādas normas, bet mēs gribam spēlēt arī lielāko lomu e, ne tādēļ, lai bloķētu kādus labus noteikumus, bet lai nodrošinātu, ka šie noteikumi ir konsekventi, ka tie atbilst situācijai, atzīst mūsu spējas un vajadzības. Un vēl otra lieta, kas arī ir svarīga, ir, mm, ka noteikumi ir jātiecina gan uz lielajām, gan uz mazajām valstīm. Ir valstis, kas piedalās noteikumu izstrādes procesos, un valstis, kas nepiedalās. Bet noteikumiem jābūt vienādiem. Un tas ir mm, viens no tādiem svarīgākajiem uzdevumiem, lai nodrošinātu, ka noteikumi tiek arī pieņemti. Uh, un lai nodrošinātu, ka ir tiešām tāds um, paties um, aptvērums, uh, lai arī valstis um, saprastu, ka noteikumi ir tāda lieta, ko var globāli arī īstenot, un lai valstis būtu pārliecināts, ka viena un tie paši noteikumi attieksies gan uz mazajām valstīm, gan arī uz lielajām valstīm. Paldies! Uh, Paldies! Un Ja e, runājam par lielajām un mazajām valstīm, to iesaist Eiropas Savienībā, šeit jau ir zinām pieredze. Tagad Anna Gomeša SD grupas vārdā. Well, I'd like to ask... Es gribētu Malkoms kundzei uzdot jautājumu. E, ko jūs domājat, ka ASV, kas arī ir OECD sastāvā, neīstenos e, kopējos atskaitīšanās skan... standartus? saskaņā ar viņu politikām. Vai jūs uzskatāt to kā problēmu sadarbībā ar ASV? Vai jums šķiet, ka vajadzētu mainīt fatka politiku, sodīt valstis, kas neizpilda šo standarts ar kādiem nodokļu ierobežojumiem? Un tad es gribētu uzdot teleskafa jautājumam. E, ko jūs domājat par banku un juristu iesaisti nosakot e, vai veidot finanšu struktūras ar mērķi slēpt aktīvus? Kas pietrūkst šo institūtu uzraudzībā Eiropas Savienības līmenī? Uh, E, kādi ir likumdošanas e, trūkumi, varbūt īstenošanas trūkumi, vai jūs varētu to nokomentēt, e, vai arī sadarbībā vispār nav sistēmas. Vai jūs piekrītat, vai arī jūs varbūt rekomendējat, ka varētu arī politiski ris, apdraudēto personu Eiropas līmenī tādu sarakstu veidot? Vajans kundze, jūs arī minējāt šo saikni ar ēnu banku sektoru, jūs pieminējāt 6000 gadījumu vai klientu vai vienību, kas, kas tas ir tie 6000, mums ļoti interesē jūs ekspertu viedoklis. Paldies, mums ir vēl trīs minūtes, trim atbildēm būtu nu dienu pateicīgs, ja jūs varētu tā lokoniski tās formulēt. Thank you. Paldies, Malkolmas kundze. Tātad runājot par ASV, tiek strādāts pie uh, kopīgiem uh, ziņošanas standartiem. Mēs tos arī jau tagad veidojam un tiek runāts arī par finanšu kontu informācijas apmaiņu. Uh, Un ir arī tāda politiska apņemšanās turpināt ar uh, regulējumu pieņemšanu, lai varētu patiešām uh, garantēt pietiekama labu un gludu informācijas apmaiņu. Es domāju, tā ir mūsu pozīcija. Mēs to vēlamies uh, patiešām panākt. Paldies! Paldies, Telesklāf kungs. Uz otro jautājumu lūdzu atbildiet. Paldies, ja es drīkstētu atbildēt uz šo jautājumu. Mēs ne, ne, nu, neuzraugām atsevišķas bankas, vai ir nepieciešama. Vai ir nepieciešams uh, kaut kāds īpašs saraksts Es nedomāju, ka PEP e identifikācija apziņāšana ir tik svarīga. Un mums vajadzētu saprast, eh, kādi mehānismi ir jāizveido, lai varētu mīkstināt eh, iespējamo. Un mēs uzskatām, ka vēl vajadzētu arī strādāt pie PEP e definīcijas un vai patiešām. Vai mēs varam runāt nu, par eh, kaut kādām personām ārpus Eiropas Savienības eh, un par to, eh, par šīm politiskajām personām. Vai šīs saraksts patiešām ir jāpapildina vienmēr un ko tad pieprasa no finanšu institūcijām, kāda informācija tām ir jāsniedz, ir cilvēki, kas ir eh, nu, saistīti ar politiku, bet nav noziedznieki. Paldies, tagad Izabela Vajan. Paldies! Runājot par šo politikai pietuvināto personu sarakstu. Mums ir eh, jārunā gan par praktisko, gan par teorētisko pusi un Ja runājam par eh, individuālas informācijas apmaiņu starp eh, dažādām administrācijām, kas ir atbildīgas par pret naudas atmazgāšanas mehānismiem, pat Eiropas Savienība varētu šeit sastapties ar problēmām. Notiek darbs dažādās eh, kolēģijās, eh, notiek apmaiņa ar finanšu informācijas apmaiņu, un kad notiek privātas informācijas apmaiņa tātad par dažādiem individiem, uh, ir jāsaka uzreiz, vai tas ir iespējams, vai uzrauga ar tādu informāciju drīkst apmainīties arī uh, atšķirīgās dalību valstīs atrodoties un ņemot vērā arī šo informāciju par politisku nozīmēgām personām. Tas varētu patiešām arī radīt zināmas barjeras pilnīgai informācijas apmaiņai. Daži kolēģi no uh, banku uzraudzības iestādēm ir teikuši, uh, Nu, varbūt, ka kolēģim nevajag uh, šāda informācija nevajadzētu sniegt, nu, un tad šī informācijas uh, tālākās, tālāk nodošanas ķēdī tiek pārauta, un tas varētu tikt aizkavēts. Paldies! Paldies! Bērns Lūke tagad grib uh, runāt. Lenārta kungs vēl ir mūsu rīcībā uz 15 minūtēm. Nu, ja jūs vēlties viņam vēl uzdot jautājumu, tad es došu jums priekšroku. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tas ir nu, ļoti pārdomāti. Jāsaka, ka startautiskās nodokļu normas eh, tagad galvenokārt eh, izdod SAO um, G20 paspārnē, to varētu uzskatīt arī par tādu zinām privātu klubu un jāsaka, ka tur varētu ņemt vērā arī dažādas uzņēmējdarbības intereses, jo ir daudzas valsts, kas norises uh, G20 nekādi nevar uh, ietekmēt. Uh, un e, notika arī konsultācijas 2013. gadā, lai varētu konsultēties ar atsevišķām valstīm, un divas trešdaļas gandrīz e, nāca tieši no uzņēmē darbības vides, un 70. Tātad uh, ANO uh, arī lūdza darīt kaut ko vairāk nodokļu sadarbības uh, jomā, lai arī attīstības valstīm būtu šeit savs vārds sakāms. Un, protams, arī Lenārta kungs noteikti būs dzirdējis, ka Rafēls Korero šī gada vasarā, tas ir Ekvadoras prezidents viņš teica, ka vajadzētu uh, iznīcināt nodokļu paradīzes un ka vajadzētu arī uh, varbūt piemērot atkāpes attiecībā uz banku noslēpumiem. Tagad uzdošu savu jautājumu. Vai jums šķiet, ka ANO šis uzņēmē darbības lobijs ir mazāks un tādā veidā arī ANO varētu mainīt šo situāciju, lai cīnītos pret nodokļu krāpniecību un nemaksāšanu visā pasaulē? Un varbūt, ka šeit tagad valsts ir uh, nokļuvuši tādā Uh, konkurences aplī, ņemot vērā dažādas konfidencialitātes uh, klauzulas un banka noslēpums. Un ne tikai G20, taču nevar būt tikai, ka G20 valsts ir vienīgās, kas virz uz priekšu uh, nodokļa reformas. Un, ja runājam par Panamas dokumentiem, nu, vai šeit var saredzēt tādu saiknīti starp um, juridiskiem konsultantiem, lielākajām bankām un uzņēmumiem, kas jau ir izveidojuši šādu sistēmu, lai varētu slēpt nodokļus un, un izvairīties no to maksāšanas priekšsēdētājs nu, jā, ir visiem jāievēro arī disciplīna un atvēlētais laiks. Lūdzu, Demasī kungs, viena minūte, ne divas. Jā, nu mēs varam turpināt tādā pašā chronoloģijā. Man nav. Ir jautājums ne tikai Lenārta kungam, arī pārējiem, bet tagad Lenārta kungam eh, jautāšu. Jūs runājāt par ziņojumiem, par valstu ziņojumiem. Man tagad angliski jāuzdod jautājums. Lenārds kungs runāja par eh, šiem ziņojumiem, par atskaitēm, par valstīm, ir jāsaka, ka ir daudzas attīstības valstis, kas, diemžēl, nevar eh, tām uzspiest to eh, stingro režīmu administrēt pietiekami labi, un kad Eiropas Savienība runā par to un vēlas izveidot kaut kādu melno sarakstu, vai jūs piedāvātu arī ASV ievietot šajā melnajā sarakstā, jo Eiropas komisija tagad ir izvēlējusies uh, Uh, piemēram, Melnajā sarakstā neiekļaut valsts, kur ir, piemēram, uh, federatīva sistēma un kur federālās pavalsts piedzīvo problēmas tādas kā, piemēram, Nevada un Delavēja. Tagad lūdzu, uh, Lenārta kungs, jā, es te nevēlētos runāt par atsevišķām valstīm, bet būtu patiešām ļoti noderīgi, lai šādi ziņojumi par valstīm uh, būtu noderīgi arī uh, attīstības valstīm. Uh, Nu, ir dažas, kurām um, latiņa ir uzlikta pārāk augsta, tās varētu uh, visu sistēmu ieviest tikai pēc pāris gadiem, bet informācijai ir jātiek apmainītai, un eh, attīstības valstis ir paudušas bāžas par konfidencialitātes normām, ko varētu nelabvēlīgi izmantot, lai aizstāvētu tās augtos nacionālos čempionus, un tas uh, Tā tad eh, liek rasties jautājumam, vai tad eh, jūs gribat sniegt eh, par visiem informāciju. Tas varētu nozīmēt, ka viņiem vajadzētu tad maksāt augstāku nodokļu likmi. Jāsaka, ka šie ziņojumi par valstīm ir ļoti laba iniciatīva. Ar to noteikti ir jāiepazīstas tuvāk. Es gribēju pieminēt arī Uh, uzņēmē darbības vides uh, ietekmi uz to visu. Arī, protams, uh, ANO tas nepaliek bez pēdām, bet mēs cenšamies to līdzsvarot, sadarbojoties ar NVO attīstības valstīs. Protams, tas nav vienkārši, jo uzņēmumiem ir daudz vienkāršāk eh, uzņēmē, uzņēmējiem piedalīties šādās konsultācijās nekā NVO pārstāvjiem eh, un attīstības valstīm. Tādēļ mums ir jādomā par šo DEFCO sistēmu, lai radītu pareizo līdzsvaru un pat apakškomiteja kas varbūt uz papīra izstās ļoti līdzsvarota, nu, praksē tāda nav, jo vienkārši NVO, cil... NVO darbinieki nevienmēr var piedalīties visās sēdēs. Uh, Un runātājs vairs nav dzirdams. Es domāju, ka ne visi vēlas, protams, uh, uh, šos valstu ziņojumus padarīt uh, redzamus, publicēt tos un. Mums ir jāsaprot arī, ka globālā līmenī šīm normām ir jābūt pietiekam efektīvām, un ja mēs runājam par šīs valstu informācijas atklāšanu, publiskošanu, nu to varētu varbūt vienā brīdī ieviest kā tādu globālu sistēmu. Paldies, Lenārda kungs! Paldies par jūsu atbildēm un novēlu jums panākumus turpmākajā darbā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Tagad Bērns Lūka no EKR grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Runāšu vācu valodā. Gribēju uzdot jautājumu galvenokārt Telesklāf kungam, nu varbūt eh, tas attieksies arī uz Vajāna kundzes kompetencēm. Jūs tātad teicāt, ka uh, likumdošana nemaz nav tik slikta un ir panākti ievērojami uzlabojumi pēdējā laikā. Bet, ja mēs runājam par īstenošanu un transponēšanu, esmu patiešām noraizējies ka mūsu rīcībā esošie likumi patiešām ir veiksmīgi, ja pilsoņi tos ievēro, ja viņi arī atklāja savu identitāti un neko nemēģina slēpt. Bet ko mēs esam uzzinājuši pēdējā laikā? Daudzi, kas konfliktē ar likumu, nu negrib padarīt zināmu savu identitāti ir tiek izmantotas āpalāmas identitātes vai nu kaut kādi vidutāji, citu cilvēku vārdi, vai mums pat tiešām nu, ir pietiekama laba metodika, lai vērstos pret tādu uh, likumu pārkāpumu, vai varbūt, ka arī birokrātija ir pārāk liela un tas nodara kaitējumu likuma paklausīgiem pilsoņiem, kas nemaz nav noziedznieki. Un ir citi, kas, piemēram, aizbildinās ar, cit, ar svešu identitāti vai viltot identitāti, un līdz viņiem likuma roka nemaz pat neaizsniedzas. Gribēju pavaicāt, ko mēs varam runāt, nu kā ir uzlabojies šis. Uh, Uh, likumdošanas satvers Malkoms kundze teica, ka īstenošana tiek uzraudzīta ļoti stingri, vai tagad ir patiešām vienkāršāk noķert šos naudas atmazgātājus un nodokļu nemaksātājus pateicoties labākai likumdošanai? Uh, vai drīzāk ir tā, ka likumi ir pieņemti, bet to neievērošana turpinās, jo ir iespējams vienmēr atrast kaut kādas sētas durvis un jaunas metodas, lai neievērot likumus, nu, ir kaut kādas jaunas viltības, ne tikai uh, šī viltotā identitāte. Paldies, tagad Telesklāfa kungs. Jā, nu, es arī atļaušos tagad atbildēt vācu valodā cīņa pret naudas atmaksāšanu ir ļoti sarežģīta, un jāsaka, ka varbūt pats sarežģītākais tajā visā ir apzināt, nu kurš tad ir patiesā labuma guvējs un kurš stāv šīs ķēdes pašā, pašā galā. Es uzskatu, ka īstenībā uh, To var uh, vislabāk konstatēt tajā brīdī, kad ir notikusi finanšu transakcija, kurš tā tad ir labuma guvējs, uh, kurš uh, var uh, nopelnīt tādā veidā. Mēs varam tā tad ne tikai konstatējot juridiskās personas status to apzināt, bet arī izsakojot naudas plūsmai. Un Mums ir jāizsako tātad eh, šīm transakcijām no pirmās līdz pēdējai dienai, un kurš tad ir īsti atbildīgs par to visu, kurš, eh, kā mēs varam konstatēt šo patiesā labuma guvēju un eh, ko dara konkrētais uzņēmums, ar ko šis cilvēks sadarbojas, un tad finanšu institūcijām, tādām kā bankām, ir jāizsako tam visam, un tās var arī piekļūt šai informācijai. Uh, Protams, ir nepieciešams daudzi elementi, lai sistēma būtu veiksmīga. Ir jārunā arī par sankcijām. Mēs noteikti tur varam darīt vairāk. Un, ja kāds, piemēram, neievēro visas normas, nu varbūt kādreiz to neuzskatīja par milzīgu pārkāpumu, bet tagad uh, apstākļi ir mainījušies. Un tagad mums jārunā par startautisko sadarbību, jo naudas atmazgāšana jau arī ir globāls raksturs. Eiropas Savienība ir darījusi ārkārtīgi daudz. Um, ir jauna direktīva pieņemta, kas ir ļoti vērtīga, un mēs ceram, ka arī globālā līmenī tas viss tiks virzīts uz priekšu. Uh, Bet man arī ir jārunā par problemātiku. Tātad datu aizsardzība. Datu aizsardzības normas daļēji aizkavē sadarbību. Jā, nu, ne visiem tas izklausās ļoti labi, bet jāsaka, ka šīs saistības ir patiešām jāsaskaņo, jo, ja runājam par eh, naudas atmazgāšanu, tur ir prasīts daudz eh, augstāks transparences, caurskatāmības līmenis, bet datu aizsardzības likuma atkal tad sasaista mūsu rokas. Un ir augstākās tiesas, kam ir jāievēro eh, pilsoņu pamatiesības, un tās var vienmēr pateikt, nu, eh, ja kaut kas ir pārkāpts, un mums patiešām tad visa likumdošana ir jāharmonizē, jāsaskaņo tā, lai viens likums nenāk pretī otram. Un Es uzskatu, ka nu, ir eh, arī šo cilvēku identitāte jāatmasko, ja viņi pārkāp likumu. Paldies! Un e, jūsu atbildīgajā iestādē Lihtenšteinā jūs tur varējāt par to pašu savām acīm pārliecināties, kāds norisinās. Mākoms kundze uz īsu brītiņu, lūdzu. Paldies, e, kolēģi, ļoti labi. Uh, Eh, formulēja šeit eh, pārobežu starptautiskās sadarbības nepieciešamību un arī labāk koordināciju starp dažādām iestādēm. Un, protams, katrs jauns likums sev nes līdzi jaunas saistības, bet, diemžēl, tas paver arī iespējas negodīgiem cilvēkiem kaut ko uh, nu, šeit atkal apiet un pārkāpt. Uh, bet mums tagad ir lielāka uh, noteiktība juridiskā līmenī, un ja kāds mēģina apiet standartus, mēs labāk varam uh, šos individus apzināt. Paldies! Paldies! Tagad Louis Michels. Oui, merci beaucoup, monsieur. Paldies priekšsēdētāji. Paldies visiem runātāji. Mm, vispirms man ir nedaudz uh, radies tāds iespējas, ka mūsu reakcijas uh, efektivitāte nevienmēr nav pietiekami laba, un tā ir atkarīga lielā vai mazā mērā no valstu uh, vēlēšanās. Daudz vairāk to nosaka vai e, kaut kāda regulējuma trūkums. Drīzāk regulējums ir, bet um, bremzēšanas faktors ir īstenošana, un es gribu runāt par politisko grību. Varbūt nevienmēr šī griba spontāni un ātri reaģē. Varbūt šī politiskā grība ir atkarīga no mm, kāda politiskā spiediena e, katrā ziņā Paldies par to, ko jūs eh, teicāt, ka jūs esat gatavi strādāt arī ar eh, politisko viedokli, bet te ir tāds neliels arī elements. Mēs nevaram virzīties uz priekšu eh, Eiropas līmenī, ja mēs nevirzīsimies Nu, uz priekšu, bet es uzskatu, ka mm, Eiropa tieši otrādi, ka varbūt avangardā, ka ir spējīga rīkoties ātri un izlēmīgi. Un es arī nesapratu, kādi ir jūsu līdzekļi, jūsu rīcībā esoša līdzekļi, lai vērstos pret um, starpniekiem. Starpnieki, kas mm, atbalsta kaut kādu praksi, uh, kas varētu būt apšaubāma. Un vai ir arī, vai ir kādi darbi, kā, kaut kāds progress e, fiskālās izvairīšanās no nodokļu nomaksas definēšanā? Jo arī šeit es e, redzu trūkumu. Mēs izmantojam cīniski dažādus, pret, e, dažādus argumentus. Uh, Eh, jo mēs neesam definējuši šo izvairīšanos no nodokļu nomaksas, un dažkārt ir dažādi manipulācijas šai ziņā. Un trešais elements priekšsēdētāji, kungs, es joprojām domāju, ka mums ir jāstrādā ar salīdzināšo analīzi starp dažādām eh, valstīm, lai mēs varētu konstatēt arī tos trūkums, kas ļauj izvairīties no likumdošanas normu ievērošanas um, un kas mums liektu arī likumdevējiem un, un parlamentāriešiem labāk realizēt mūsu uzdevums uzraudzīt ziņā. Paldies! Kurš gribētu pirmais atbildēt? Šreders kundze vai? Vai tad jūs varat eh, atbildēt, nu, cik lielā mērā Eiropa var būt šeit līderis? Jā, ļoti īsi atbildēšu. Es varu pilnībā piekrist eh, Mišēla kungam, ka Eiropai ir jāuzņems līderu loma. Viens konkrēts piemērs, es to pieminēju jau savā ievadrunā, tātad komisijas piedāvātie jaunie noteikumi. Uh, Tātad, ja ir Eiropas Savienības likumdošana, tas būtu ļoti labs precedents arī FATF ietvarā, bet ir patiešām arī aktīvāk jācīnās uh, pret eh, naudas atmazgāšanu un nodokļu nemaksāšanu mēs noteikti varam Eiropā uzņemties līderu lomu šajā jautājumā. Paldies, paldies. Nu jā, tad parlamentam ir nepieciešamas arī komisijas eh, plēc, jo jums ir iniciatīvas tiesības vai Jankundze, kurš atbildēs? Nu, ko mēs varam darīt eh, banku likumdošanā, lai varētu labāk kontrolēt starpniekus? Thank you. Thank you very much. Um... Paldies. Lai labāk kontrolētu šos starpniekus, kas arī mēģina, piemēram, piedāvāt nu, kaut kādas uh, caurums, pa kuriem izspirkt likumdošanā. Uh, ir labāka sadarbība, un, protams, mums ir jāizstrādā standarti, kas darētu finanšu institūcijām, lai varētu labāk uh, identificēt, apzināt šādus te uh, negodīgos starpniekus. Eiropas Savienība strādās pie striktākiem standartiem, runājot par izņēmumiem. Piemēram, individuālas uzņēmējdarbības um, attiecības un asociētie uh, um, uzņēmējdarbības partneri un mums ir eh, jāizveido konkrēti standarti, izvērtējot eh, visus riskus, kas rodas ehm, uzņēmē darbības sadarbības rezultātā. Un mēs uzskatām, ka eh, šī informācijas apmaiņa ar banku uzraugiem šeit varētu būt ļoti nozīmīga, jo joprojām, eh, diemžēl, Eiropas Savienībā likuma piemērošana nav identiska. Līdz ar to mēs gribētu daudz konkrētākus standartus, lai šie uh, uzņēmē darbības vidē sastopamie riski būtu labāk atpazīstami un kontrolējami. Uh, Nu jā, es gribēju teikt, ka šo pirmdienu Singapūrā tika uh, aizvērta kāda Šveices banka tieši par nelikumīgu darbību. Telesklāfa kungs, jā, uh, runājot par uh, Mišēla kunga izteikumiem, jā, ir jāņem vērā arī šie starpnieki, viņi galīgi nav nevainīgi. Uh, Ir e, jābūt kontrolēm, e, bankas institūcijas ir jāpārbauda, cik tās tā teikt ir tīras un godīgas. Un jāsaka, ka. Mm, e, bankas drīkst sadarboties, drīkstētu sadarboties tikai ar šādiem starpniekiem, kas tiek uzraudzīti un kuru reputācija ir nevainojama. Paldies, interesants priekšlikums. Un tagad Fabio Dimasi goja vārdā. Jā, paldies priekšsēdētāji. Pirms es ceros, ķeros pie paša jautājuma, es vēlētos tomēr iebilst pret to, ko dzirdēju. Telesklav kungs no Manivols sacīja, ka lielos daudzumos gadījumu paskatīšu firmas ir legālu motīvu rezultātā radītas, bet es skatos uz ASV senāta, senatora Levina izmeklēšanā prasīts bankām par klientiem. Un bankas ir skaidri norādījuši, ka vairāk kā 90% gadījumos e, pamatojums gan ir e, nepārāk e, legāli motīvi. Un arī Austrālijas profesors ir ziņojis, ka visvieglāk ir dibināt paskastīšu firmas. Un Šobrīd eh, tas arī tika pausts, eh, bet vakar eh, Financial Intelligence Unit pārstāv Vācijā ir mums sacīja, ka mēs tā nevaram strādāt. Nav nekāda nekustamā īpašuma reģistrī vai līdzīga reģistra, kur mēs varam centralizēt piekļūt. Un mans jautājums Eiropas banku iestādes pārstāvēji. Mums šeit ir gadījumi, kur bankas uh, viennozīmīgi eh, nav uzrādījušas eh, gadījums, kur skaidri ir bijuši runa par politiski nozīmīgām personām, tur vīra tēviem, sievatēviem, attāliem radiniekiem. Es vēlētos zināt, pēc Panamas dokumenta uh, publicēšanas, cik konkrēti gadījumus jūs esat papildus prasījuši bankām skaidrot. Un bankas pašas ziņo, ka viņām būtu intereses nonākt pie labākajiem uzņēmumu reģistriem. Un problēma ir tā, ka reģistrā var iekļaut nominēto direktoru. Agrāk to, var, to varēja darīt, bet ka jautājums tāds, kāpēc, banka, kāpēc uzņēmumi nevarētu savu faktisko pārstāvu norādīt? Paldies! Vispirms teleskopu kungs e, atbildot uz jautājumu par nolūkiem, kas slēpjas aiz paskasīšu firmu dibināšanas, un pēc tam vēl jaunkundze. Nu, man tomēr liekas, ka jābūt ir piesardzīgiem, e, pārāk vispārīgi runājot pateikt, ka visi politiķi ir eh, korumpēti tikai tāpēc, ka daži ir korumpēti. Un nu, tas ir tas pats kā ar paskatīšu firmām. Tikai tāpēc, ka firmai nav savs personāls, nenozīmē, ka viņa paskatīšu firma. Jūsu iepriekšējā sanāksmē iztaujājot žurnālistus, viens laikraksts, bet nesaukšu to vārdā, 25% eh, no šīs eh, avīzes īpašniekiem ir šāda paskatīšu firma. Es neredzu, ka tā būtu milzīga problēma, un tas ir tikai viens piemērs. Kā cilvēks, kurš pats cīnās ar eh, naudas atmazgāšanu, es neuzskatu, ka var tik vienkāršotās kategorijās spriest. Bet jā, par uzņēmumiem, kur mēs nezinām, kas ir īstenie īpašnieki, tur risks ir augstāks. Tas ir viens ļoti svarīgs faktors. Jā, jāuzdod jautājums, ko mēs varam darīt, lai šo risku mazinātu. Protams, mēs varam strīdēties par labāko risinājumu, eh, kurš risinājums ir piemērotāks, un dažās valstīs varbūt ir atšķirīgs skatījums uz to, kur ir varbūt specifisks problēmas, piemēram, ar jūs pieminētajiem nekustamā īpašuma reģistriem un piekļūtiem. Uh, Bet eh, pamatnorma eh, jau ir tā, ka ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, un tas apgrūtina naudas atmazgāšanu. Izabela Vijona, eh, Eiropas Banka iestāde. Paldies! Kas attiecas uz EBA rīcību un vēršanos pie bankām? Mē, mēs lūdzām izmeklēt eh, bankām sarežģījums šai jautājumā tūlīt pēc Panamas dokumentu publiskošanas. Tas, ko mēs šobrīd zinām, ir tas, ka gandrīz visas eh, no, bankas ir to paveikušas, un mēs tad attiecīgi arī saņemsim šos konstatējumus. Kas attiecas uz EBA uh, kontrols un īstenošanas pilnvarām, tas ir ļoti, tas, eh, ļoti ierobežots. Mums ir tikai peer review, tāda profesionāla izvērtēšana pieejama. Īstenojot Eiropas Savienības tiesību aktus, eh, kur bankam ir jāievēro vēl papildinošu nacionālā līmeņa likumdošanu. Kāds teiktu, tad eh, tas ir rakstīts uz papīra, tas ir tikai pretēji noteikumiem. Ja runa ir par Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumiem, kas mums ir jāizmeklē, kā to nosaka mūsu pilnvars, tad mums ir gal galā nepieciešama kāda trešā puse. Jo, ja vien mums netiek atklāta konkrēta informācija par šādu e, iespējamu kopienas tiesību pārkāpumu, individuāli specifiski informācija, tad mums nav nekāda pamatojuma pat sākt izmeklēšanu. Tas nav juridiski iespējams. Līdz ar to pāreja no profesionālās izvērtēšanas uh, un pārlekt uz tiesību aktu pārkāpumu izmeklēšanu individuālos gadījumos. Šobrīd ir e, pilnībā atkarīgs no trešas puses iesaistīšanās, tā skaitā parlamenta deputāta puses. Te jūs, vai jūs varat mums kādā brīdī pateikt, e, cik gadījumos jūs veicāt e, šos izmeklējumus? Varēsiet vēlāk. Labi, paldies! Nu, ja jūs nevarat to šobrīd darīt, jūs varat, protams, vēlāk mums to paziņot. Labi. Tālāk. FDD Marko Cannī. Es atvainojos, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Zaļajiem vispirms Urtas un kungs. Es atvainojos. Nav problēma nekādu. Es uzreiz ķeršos pie temata, ko Fajona kundze apspried ar Fabio Masī. Ir svarīgi analizēt to, cik lielā mērā mēs varam stiprināt EBA kapacitāti e, īstenot e, kontroli par standartu piemērošanu. Cik daudz paziņojumu un izmeklēšanu jūs esat veikuši, ne tikai saistībā ar Panamas dokumentiem, bet kopumā ar uh, Eh, naudas atmazgāšanu. Nu, es nezinu, vai jums līdz šie dati, ja jūs vēlāk varat to sniegt, tas būtu ļoti svarīgi. Tāpat arī attiecībā uz iespējamu eh, institūciju fragmentēšanas jums, jautājumu. Jums ir vadošā loma eh, sadarbojoties ar ESMA un EIOPA. Kā darbojas šī koordinēšana savstarpējā? Jūs esat apmierināti ar situāciju, vai uzskatāt, ka fragmentācija pārāk liela, un to mums būtu interesanti zināt. Un visbeidzot, saistībā ar starpniekiem kurus jūs pieminējāt iepriekš. Es domāju, ka mēs diezgan labi apzināmies, ka juridiskās firmas um, EBA īsti neuzrauga viņus. Vai jums ir kaut kāds pilnvars to darīt, un vai jūs nepiekristu, ka mums ir nepieciešams um, um, risināt šo caurumu, kas ir um, attiecināms uz šāda veida firmām? Uh, Tā šobrīd ir viena no, lieliskā, no, viena no lielākajām problēmām, kas ir atklājusies saistībā ar Panamas dokumentiem. Paldies! Izabela vai Jona pirmā varēs atbildēt, lūdzu. Jā, tad centīšos uz šiem trim jautājumiem atbildēt. Vispirms par iespējamiem izmeklējumiem, izmeklēšanām, kuras esam veikusi šādu gadījumu nav daudz, kā jau sacīju, jo tas ir atkarīgs no specifiskas informācijas, kas tiktu mums sniegta no trešo pušu puses, jo mums nav pilnvarojumu pēc savas iniciatīvas sākt šādas e, izmeklēšanas. Izņemot, ja mēs veicam e, šo profesionālu izvērtēšanu par noteikumu e, piemērošanu, bet ja mums nav nekādas specifiskas informācijas par individuālu gadījumu, mēs nevaram sākt šo izmeklēšanu. Kas attiecas uz koordinēšanu ar ESMA? Terorismu finansēšanas, apkarošanas eh, pasākumu un naudas legalizēšanas, eh, ne, nelegāli iegūt naudas legalizēšanas, apkarošanas pasākumu, tad ir uh, tādi, kur ir vadlīnijas izstrādāts, un tad mums ir tad šis darbs jāveic. Un tad var sacīt, ka cik man tas zināms, EBA ir vienīgā, kas e, piešķir resursu šim darbam. Sākām ar 0,8 ar um, principā 0,5 personām un tagad tikuši līdz 0,8 personām vidē, kas strādā pie šī jautājuma. Bet uh, koordinācija darbojās, tur nav problēma. Tur drīzāk nav problēmas ar koordināciju kā tādu, bet ar uh, resursu trūkumu. Kas attiecas uz iespējamiem caurumiem uzraudzībā? izmeklēt eh, vispārīgās biznesa attiecības. Tur acīm redzot būs nepieciešams, ka regulās, varbūt eh, regulējumā kaut ko konkrētāku minēt. Tāpat arī jāprecizē izmeklēšana attiecībā uz eh, mājvietas valstu un uzņemošo valsti tā lai visas iesaistītās valstis arī komfortabli apmainītos ar šo informāciju. Nu, tās ir tās lietas, kur mēs vēlamies likt uzsvaru. Paldies! Vēlētos šo pirmo jautājumu arī varbūt dot tālāk arī Šrēders kundzei. Vai nav tā, ka attiecībā uz starpniekiem ir e, tomēr tāds likumdošanas caurums palicis? Tur ir arī daudz pareizi aspekti, bet eh, vairāk arī apšaubām. Ko jūs varētu atbildēt? Es arī atbildēšu vāciski. Varu vēlreiz par uh, ietvaru direktīvu naudas atmazgāšanas apkarošanas, jo, kur ir runa par nefinanšu iestādēm. Un tad AML uh, eh, direktīva uh, to uh, skaidri nodod nacionālā kompetencē. Ar to es uh, Arī vēlos norādīt, ka eh, dalību valstīs ir nepieciešams struktūras, kas eh, veic uzraudzību uz vietas. Ir jau labi, protams, ja mēs to darām Eiropas līmenī, bet eh, dalību valstīm arī šīs lietas ir pareizi jāizdara. Un es nedomāju, ka ir iespējams, ka mēs visu uzraudzību varam koncentrēt Eiropas līmenī, pārņemot to no dalību valstīm. Bet dalību valstīm ir jāzina, ka arī mēs sekojam līdzi tam, kas tiek darīts šajā jomā. Paldies, Marko Cānī, tālāk. Paldies. Vēlos pateikties visiem, kuri uzstājās. Man ir di divi īsi jautājumi. Nu, Manivols pirms vēlos jautāt. Pirmais attiecībā uz jūsu organizācijas biedriem. Jūs teicat mazliet vairāk kā 30 balstoties uz jūsu pieredzi. Varbūt jūs kaut ko varat pastāstīt eh, par eh, tādiem spilgtākiem gadījumiem eh, likumdošanā nacionāla līmenī par naudas atmazgāšanas apkarošanu. Varbūt jums ir arī kādi pozitīvie piemēri. Vai jums veicat kādu slēdzošu analīzi attiecībā uz eh, šiem rezultātiem? Un tad par šo noslēgto loku. Mēs skandālus jau pieredzam kopš 14. gada Luxlīks, Panamas dokumenti. Šie skandāli viens pēc otra parāda to, ka lielā mērā ir skārtas iestāžu pār, eh, ir piedalījušies gan politiķi, gan iestādes, kuriem būtu jāveido likumdošana šajā jomā. Vai jūsuprāt ir iespējams e, pāraut šo noslēgto loku? Tas, protams, ir tas e, miljonu dolāru jautājums, uz kuru visi mēs meklējam atbildes. Un tad otra jautājuma e, daļa ir EBA pārstāvēja. Jūs jau atbildējāt uz manu kolēģi no zaļās partijas, no zaļā uh, grupas. Eh, jūs sacījāt, ka jums ir ierobežots eh, kompetences izmeklēt šos gadījumus. Vai jūs varētu precizēt, kāda ir procedūra, pie kuras jūs eh, pieturaties? Saprotu, tā ir ļoti pasīva procedūra. Tātad, ja jūs nesaņemat nekādu paziņojumu, tad jūs pat nevarat uzsākt nekādu izmeklēšanu. Vai jūs varētu precizēt to priekš mums? Un vēl viens jautājums jums. Tas jau ir attiecināms uz finanšu sistēmu. Cik es saprotu, mums būt, e, būtiska sistēma, e, būtiska vieta šajā sistēmā apkarojot e, naudas legalizēšanu, naudas atmazgāšanu. Šobrīd ir runa arī par tehnoloģiju attīstību, bitcoin piemēram, kur ir nepieciešama liela caurskatāmība, naudas plūsma. Tas ir ļoti svarīgi. Vēlos noskaidrot, vai EBA ir pētījusi šīs tehnoloģijas, vai šeit varētu būt arī e, nākotnē kāda vēršanās pret šo tā. Nu, jo garāks jautājums jūs uzdodat, jo īsāks būs atbildes. Kurš vēlas kaut ko sacīt par šo noslēgto e, loku? Telesklāfkungs. Atbildot uz jūsu pirmo jautājumu, vai mums ir labi piemēri? Jā, ir. Mhm. Dažās valstis saka, ka mēs uzraugām ne tikai eh, šos pakalpojumus sniedzējus un juristus, mēs vēlamies zināt, kas ir to īpašnieki, un vēlamies nodrošināt, ka e, tur nav nekāda problēma ar šiem īpašniekiem. Tātad tas ir tālāk nekā standarts nosaka. Mēs uzskatām, ka tas ir labs piemērs. Visi valstu izvērtējumi, kurus mēs e, regulāri veicam, tie ir publiski pieejami. Tas skaitā izteiktā kritika. Un tas ir e, varbūt arī tādēļ, ka e, valstu valdības uztver to ļoti nopietni, jo mēs to visu publiskojam. Tad mūsu mājaslapā ir redzams, kā tiek izvērtēts šīs dalību valsts. Protams, ka uzsvars tiek likts uz kritiku un trūkumiem un mazāk uz pozitīviem uh, Mm, iegūmiem un piemēriem, bet varbūt mums tieši jāliek lielāks uzsvars uz pozitīvo. Tālāk, kas strādā pie trūkumu izgaismošanas, un nu, es teiktu, ka pilsoniskā sabiedrība noteikti. Dažkārt mēs arī ļoti tehniski e, strādājam un izmantojam daudz saīsinājumu. Tie mūsu ziņojumi varbūt nav tie vienkāršāk saprotamie parastam lasītājam, bet mēs redzam, ka pilsoniskā sabiedrība aizvien vairāk ir interesēta šajos jautājumos un arī sabiedrība kopumā, un es domāju, tas nāk par labu. Uh, Un, kā jūs sacījāt, eh, būtisks jautājums ir arī par tiesiskumu katrā valstī, jo galu galā, ja naudas atmazgāšana notiek demokrātiskā sabiedrībā, nu, tur tas ir daudz grūtāk nekā tādā represīvā sistēmā. Svarīga lieta, protams, ir kompetentās iestādes autonomija. Financial Intelligence Unit, eh, regulātori, nu, viņiem visiem jāstrādā autonomi. Tā to prasa arī standarts. Un ir nepieciešams nodrošināt e, arī nepieciešamo budžetu, lai viņi varētu autonomi strādāt, lai viņiem būtu finanšu resursi, lai viņi varētu veikt šo darbu autonomi. Paldies! Izabela Vejona, e, pavisam īsi varbūt. Es saprotu, jums ir 0,8 štata vietas šim darbam. Uh, Nu, ar to es teiktu, ka nepietiek, lai tiktu galā ar šiem izaicinājumiem. Tur mums kā budžeta iestādē būs arī vēl kaut kas jālēm. Lūdzu. Tātad attiecībā uz ierobežotām kontrols iespējām, kas mums ir kā e- e- e- EBA. Pirmkārt vēlētos izcelt pozitīvo, kas jau pastāv. Tātad tas, ko EBA var darīt, ir eh, veikt noteikumu profesionālo izvērtēšanu. Tas jau ir eh, radījis ievērojams ieguvumus. Piemēram, 2012. gadā mēs eh, pārbaudījām noteikums attiecībā uz patiesiem labumu guvējiem Un tā, tā rezultātā mēs varējām sagatavot eh, precīzus ieteikumus, kur, kurus komisija vēlāk ņēma vērā. Un līdz ar to likumdošanas eh, uzlabojumi principā var rasties arī no tā, kā mēs pildam savus pienākumus. Arī 15. gadā mēs pārbaudījām uh, banku valžu locekļu um, atbilstību un kā tiek izvērtēti riski, par kuriem mēs runājam. Nu, cerams, ka šā, šāda veida cikli turpināsies. Bet iet tālāk par šo noteikumu pārbaudas aspektu, kas, protams, tika formulēts ļoti vispārīgi, un pāriet uz specifiskiem atsevišķiem gadījumiem un to izmeklēšanu, tur pietrūkst kaut kas, jo EBA pilnvaras neiekļauj neko tādu, kas ļautu mums eh, lēmt par izmeklēšanu pēc mūsu pašu iniciatīvas. Turklāt AML jautājumos mēs ievērojam uzraudzības kolēģiju lēmto par informācijas apmaiņu. Nu, tur varbūt mēs varētu izmantot uh, iespēju uzzināt kaut ko vairāk par individuāliem gadījumiem, bet, kā jau es sacīju, šajās kolēģijās notiek eh, informācijas apmaiņa konfidenciāli. Un tas nav tik viegli piekļūšai informācijai. Tur ir zināmas robežas, ierobežojumi. Tāpēc uh, ļoti reti ir bijuši gadījumi, kad mēs varam uh, tālāk kaut ko darīt šajā jautājumā. Kas attiecas uz pēdējo jautājumu par eh, blockchain eh, tehnoloģijas izmantošanu, bitcoin eh, vai līdzīgu tehnoloģisku attīstību maksājumu jomā. Tur mēs cenšamies atbalstīt attīstību nozarē un arī brīdināt Eh, veicinot informētību, un tāpēc izstrādājam īpašas ieteikums likumdevējiem attiecībā uz to, kā labāk eh, izmantot eh, blockchain informācijas tehnoloģijas. Paldies Vejonkundzei. Tālāk ENF mm, vārdā Mario Borgēcijo. Lielas paldies priekšsēdētājiem. Arī es gribētu pateikties visiem runātājiem, kas ļoti aktīvi piedalījās šajā un stāstīja mums par dažādiem aspektiem, kas saistīti ar šo jautājumu. Un izteicās arī komisija, un man ir jautājums komisijai par um, korupcijas apkarošanas uh, un um, tīmekļa vieti, tu, vietni. Tur um, bija diezgan satraucoša informācija tabulas formā par naudas atmazgāšanu un uh, arī, nele, arī nemaksāšanu, nodokļu nemaksāšanu. Tur bija informācija par politiķiem un uh, tiesnešiem, kas ir iesaistīti tādā kontekstā. Un uh, tur tiešām parādījās ļoti liels naudas plūsmas vienā gadījumā bija pat eh, valsts eh, prokurors, kas ir iesaistīts arī tādā mm, situācijā. Mums ļoti interesētu zināt vairāk par šādiem gadījumiem. Un eh, runājot par apvienotajām nācijām, apvienotās nācijas arī ir strādājušas ar atsevišķiem jautājumiem, ko mēs šeit aizsākām virzīt Eiropas parlamentā. Mēs centāmies arī analizēt uh, narkotiku biznesā un apritē esošo naudu, kā tā tiek virzīta caur starptautiskām bankām. Un lūk arī mans jautājums. Kas notiek, vai vispār kaut kas ir darīts, uh, kopš izskanējuši ir šādas līdzīgas apsūdzības? ļoti bieži ir tāda vēlme mazināt starptautisko organizāciju lomu. Tomēr es uh, uzskatu, ka Eiropas banka iestādēji ir jānodarbojas ar tālāku šādu atmaskojumu izpēti. Es šos atmaskojumus nesauktu vēl par skandālu, bet uh, vismaz šāda situācija ir anomāla piemēram, EBA e aktivitātes saistībā ar Deutsche Bank. Noturīguma testā vai stresa testā EBA ignorēja vienu no tādiem svarīgākiem aspektiem, kas ļautu novērtēt Deutsche Bank situāciju. Viņi re regulāri nepareiz bija iegrāmtojuši kopsumā četrus miljardus akciju Eh, saistībā ar Ķīnas banku. Viņi darīja to tā, ka tas eh, nesaskanēja ar likumiem, un tā ir tāda milzīga kļūda, un, un šeit mēs runājam par sistēmisku banku ar lielu ietekmi. Eh, kas te ir vainīgs, vai tā ir Ķīnas mafija vai arī Itāļu mafija? Un ir arī naudas atmazgāšana, kas ir saistīta ar terorismu. Es uh, Vienkārši gribu, lai tie, kas ir iesaistīti, lai tie netiek aizsargāti. Arī Panamas dokumentos ir mm, līdzīga informācija. Jautājums, eh, vai Eiropas banku sistēma ir iesaistīta šādās machinācijas? Statement apgegeben, es bleibt nun. Paldies. Ir pusotra minūte tagad atbildēji Par bankām mēs runāsim nākamajā sarunkārtā, tā tas bija paredzēts, un es gribēju tagad eh, pajautāt, kurš atbildēs uz kolēģis piezīmi? Malcolm. Malcolmas kundze. No nu, starptautiskajā jomā jūs esat visvairāk pieredzējis. Fragen, die in Zusammenhang mit dem internationalen. Tā tad jūs varētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Sind Sie bereit? I'm afraid I couldn't hear the question clearly. We had uh, Es um, atvainojos, bet es nedzirdēju uh, jautājumu, jo skaņā bija pārāvumi. Oder weniger gut. Labi, vai ne tik labi? Äh, in der Lage etwas zu sagen. Wir haben, wir führen. Kurš varētu atbildēt, lūdzu? Ihre gesamte Intervention ist im Wortprotokoll enthalten. Nu, tas viss būs arī pēc tam sēdes protokolā lasāms. Eh, ja jūs eh, nesaņemsiet atbildi tagad, nu, tad varēs pēc tam kaut ko darīt lietas labā. Ja neviens nevēlas atbildēt, dosim vārdu nākamajam runātājam. Šrēders kundze. Uh, part, they... Par pirmo jautājumu daļu. Runātais bija satraucies um, sakrā ar augstiem mūzikas līmeņiem augsta kriminalitāte naudas atmazgāšanas un terorismu finansēšanas jomā. Arī šeit jāsaka, ka mums Eiropas Savienības līmenī ir diezgan ierobežota kompetence, bet man ir kāda laba ziņa. Mēs e, komisijā pirmo reizi gatavojam arī jaunu instrumentu, lai krimināli sodītu naudas e, atmazgātājs. E, tā būtu tāda minimāla harmonizācija, un mums ir jāsāk pieticīgā līmenī, bet es domāju, ka tas jau ir ļoti labs solis uz priekšu un mums būs kopīgas definīcijas, kas tas ir naudas atmaskāšana un arī e, kā dalību valstīm būtu jāsoda ar kādām sankcijām, ieskaitot cietumsodus, attiecīgi vainīgās personas. Tas ir ļoti svarīgs darbs, manuprāt. E, Paldies, ļoti labas ziņas. Tagad citi runātāji uzstāsies ETP grupas vārdā Nīdermēr kungs, Tanga kungs no SD un tālāk e, Toms van Kandelāre. Lūdek, lūdzu. Thank you very much. Uh, Lielas paldies. Šeit mēs runājam par dažādiem konceptiem. Mums ir jāsaprot atšķirība. Ir atšķirība uh, starp nelegālām aktivitātēm un legālām, kaut gan nejaukam, uh, arī saistībā ar nodokļiem. Un tad ir, mm, ir ir arī dažādi noteikumi, kas jau ir pieņemti un kas vēl nav. Un tad mums tiešām ir jāsaprot, kas ir nepieciešams, kur ir jāmaina likumdošanas standarti un kur ir vienkārši runa par labāku jau esošo īstenošanu. Bet man ir tāds vienkāršs jautājums. Ja vispirms gribu atbildēt, jautāt Malkoms kundze. Jūs teicāt, um, ka eh, šis eh, informācijas apmaiņas ietvers ir ļoti stingrs. Vai e, šis, šī stingrība arī attiecas uz patiesā labumu guvējiem? Mūs mazāk interesē legālie īpašnieki, bet patiesā labumu guvēja vairāk. Un tālāk jautājums nākamajam runātājam. Vai jūs arī varat kaut ko pateikt par, labi, par patiesa labumu guvēju un robusto likumdošanu un EBA pārstāvi? Uh, iepriekšējā uzklausīšanā mēs konstatējām, ka cilvēki, kas ir iesaistīti Panamas dok dokumentu apritē, ne, nu, nebija ceļojuši uz Dienvidu uh, un Ameriku, bet, un tur kāpja savas lietas, bet faktiski viņiem pietika aprunāties ar baņķieri ap stūri. Un tas man pārsteidza, vai jūs tas pārsteidza, vai tas uh, arī neno, nenozīmē to, ka regula ir labāk jāīsteno. Paldies, kurš vēlētos sākt? Ļoti interesanti papildi jautājumi izskanēja. Telesklāf kungs, Malkolms kundze. Lūdzu, varat atbildēt? Mr. Malcolm from, from the OECD. Uh... Jā, Malkolms kundze. Šie te patiesa labumu guvēja standarti informācijas apmaiņas ziņā, tas ir standarts, kas ir ļoti stingrs. Uh, Un attiecīgai finansu institūcijai ir jāzina, kas ir patiesa labuma guvējs, tas ir aiz dažādām čaulām un nomināliem direktoriem. Un es gribētu atgādināt, ka mm, kop kopējais šis mm, īstenošanas standarts, eh, tas eh, darbojas ļoti ne īsu laiku, un īstenībā informācijas apmaiņa sāksies eh, patiesā līmenī tikai nākamajā gadā, jā, bet informācijas apmaiņa notiekumi ir ļoti stingri, ieskaitot arī par patiesā labumu guvējiem. Paldies. Telesklāvkungs. Um, danke für, für, für die sehr gute Frage. Ist da uh... Tas ir ļoti labs jautājums, vai informācijas apmaiņa norisinās pietiekami labi. Uh, Jā, nu, ja runājam par starptautisko sadarbību, vienmēr atduramies pie savām robežām. Ja runājam par naudas atmazgāšanu, man ir nepieciešama informācija ātri, un tai ir jābūt uzticamai par konkrēta uzņēmuma darbībām. Man nevajag eh, tad eh, saņemt informāciju par visiem labumu guvējiem no visām valstīm. Nepieciešama ātra un precīza informācija par konkrētu uzņēmumu Un tagad jautājums, vai vispār iestāde var piekļūt šai informācijai, un vai, piemēram, pašam uzņēmumam šī informācija ir tā rīcībā. Un, ja es vaicāju, piemēram, kādā valstī, kurš tad ir labuma guvējs, viņi man pasaka, ka mēs to nezinām. Tātad nevis mēs negribam sniegt to informāciju, bet mēs to paši nezinām. Dažas valstis jau šodien izskanēja zālē. Mums vajadzētu domāt nevis par labāku informācijas apmaiņu, bet ko darīt, lai arī valstu rīcībā būtu šī informācija. Diemžēl mēs vēl neesam uh, pavirzījušies tik tālu, lai runātu par labāku apmaiņu, bet vispār par datu pieejamību. Paldies! Jums tas grūtākais jautājums vienkums. Uh, regarding... Paldies! par to, ka tie bija baņķieri, turpat uz ielas stūra, kas sniedz visvajadzīgos pakalpojums. Mēs arī tieši gribam pasvītrot, ka ņemot vērā īpašās biznesa attiecības, kuras var izveidot noteiktos gadījumos, piemēram, privātās bankas gadījumā, šādas attiecības dod arī iespēju tālāk attīstīt Eh, tādas eh, ciešākas attiecības ar attiecīgās bankas vadību, un ir vajadzība arī aizsargāt banku izveidotās politikas, tāpēc bankām jāsradā pie iekšējiem noteikumiem. Bankas personāls darbos ļoti cieši ar klientiem, un e, tas ir tiešām arī tāds, tāds mehānisms, kas ir nepieciešams vadlīnijās, bet vadlīnijas vispār ir jaunas, un mēs šīs vadlīnijas e, izstrādājam arī saistībā ar iekšās pārvaldības dokumentiem. Interesanti. Paldies, interesanti jautājumi, interesants atbildes tagad Pauls Tanks. SD grupa. Yeah, and... Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu atcaukt atmiņā mūsu diskusijas sākumu. Kapitāls ir globāls, jūs varat um, kapitālu vai līdzekļus noslēpt jebkurā vietā pasaulē, tāpēc ir nepieciešams uh, globāli rīkoties un arī nepieciešama globāli īstenošanas standarti. Bet galvenais jautājums, vai visi tiešām būs spējīgi īstenot šo standartu un vēl vairāk, vai visi gribēs šo standartus īstenot. Un ja mums ir tāda globāla pieeja, kas mums ir jādara? Mums ir jāietver eh, arī sagojuši iespēju, ka varbūt ne, ne visas jurisdikcijas gribēs sadarboties. OECD jautājums, vai jūs esat gatavi izveidot tādu globālo reģistru un izslēgt vai atzīmēt tās valstis, kas nav gatavas sadarboties? Otrs jautājums ir Izabelai vai Jānai. Mēs jau agrāk runājām par to, kādas problēmas ir ar bankām, ko tās var darīt, bet vai bankas tiešām grib eh, rīkoties, grib kaut ko darīt, lai apkarotu nodokļu nemaksāšanu. Eh, viņiem ir tāda publiska atbildība, gal galā bankas atbalsta arī nodokļu maksātāji Vai jūs uzskatāt, ka bankas ir gatavas arī šo publisko atbildību uzņemties, un ko varētu šīs bankas darīt vēl vairāk, jo šajā sistēmā bankām ir ļoti īpaša tāda pozīcija, arī cīņā pret naudas atmazgāšanu un nodokļu maksāšanu, vai jūs redzat, ka bankas arī varētu rīkoties eh, vairāk, vai tāda garība no banku puses? Paldies! Malkomas kundze par starptautiskiem jautājumiem sākumā. Thank you. It's... Paldies, tas ir ļoti labs jautājums. Šobrīd mēs izskatām pilnīgi visas iespējas, ko mēs varam darīt globāli, kā, ko labāk mēs varam darīt, lai būtu tiešām stabila un droša informācija par patiesā labumu guvējiem. Tāpēc mēs atbalstam gan globālo reģistru, gan arī jebkuru citu variantu. Varbūt tāds konkrēts piemērs, kādi ir izaicinājumi mums ar šo globālo reģistru ir. ir um, ir reģistru uzturēšana tāds jautājums, cik bieži informācija tiek aktualizēta tur. Uh, kas pārbaudīs reģistra informāciju, kāda ir informācijas kvalitāte un cik bieži ir jāievada jaunāko informāciju un kam būs piekļuvi šai informācijai. Vai tas būs publisks, vai tikai valsts iestāds, vai kā. Bet um, ja atbildi tāda, ka tehniski nav viegls šis risinājums, tomēr mēs strādājam pie dažādiem variantiem. Uh, Un tik līdz visi varianti būs izskatīti, tad mēs dosimies strauju uz priekšu. Eh, Paldies. Nu, Google jautājums. Kā to visu eh, nu, var savienot kopā? Tas nebija nopietni domāts. Vejonkundze. Par otro daļu. Thank you. Um... Paldies. Mums arī tas ir ļoti svarīgi mēs eh, gribētu, un, un mēs arī eh, cenšamies stimulēt bankām šādu vēlēšanos izstrādāt iekšējās politikas, eh, gribēt rīkoties šajā jomā, darboties konkrēti. Um, tāda veida mm, vadošos nu, mm, norādījumus mēs viņiem piedāvājam. Um, uzskatām, ka ir ļoti svarīgi veidot ļoti mm, plašas, ļoti atklātas attiecības, bet tāpat laikā arī ļoti tādas piesardzīgas un attiecības ar klientiem. Mm, ir lietas, ko var izvērtēt un iz, izmērīt, un šīs lietas mēs rakstīsim arī iekšējās vadlīnijās. Un vēl kaut kas, par ko mēs domājam. Vai mums nevajadzētu lūgt, lai tiktu veikta neatkarīga uzraudzība? E, tieši šajā biznesa attiecību jomā? Vai nevajadzētu ne, ne, neatkarīgi uzraudzīt e, šo cilvēku darbību pret klientiem? Um. Paldies tagad. Toms van de Kandelāre. Paldies priekšsēdētāju, runāšu holandiešu valodā, gribēju nedaudz parunāt par sinerģijām, ko ir iespējams izveidot starp dažādiem uzraugiem. Nu, varbūt sākumā tāds uh, vispārīgāks jautājums. Ja mēs runājam par valstīm, kur ir augstāks naudas atmazgāšanas risks, Vai šeit ir kaut kāda saikne starp nodokļu režīmu un šo pārkāpumu, un vai varētu šīs valstis iekļaut nodokļu paradīžu sarakstā? Un tad varētu arī veikt daudz eh, nu, labāku izmeklēšanu. Un Man ir arī jautājums Vajantas kundzei par iespējamo sinerģiju starp uzmanīgu uzraudzību un uh, likumdošanas piemērošanu. Jāsaka, ka bieži vien tagad tieši Eiropas centrālā banka veica uzraudzību un uh, ir arī uh, tā jāsadarbojas ar dalību valstu uzraugiem, bet bieži vien nu, tā atdūras pret valstu robežām. Varbūt, ka būtu labāk Eh, naudas atmazgāšanas kontrolas eh, mandātu piešķirt arī ECB, un tagad jautājums Malkolmas kundzei. Vienā no jūsu atbildēm uz jautājumu, kādēļ valstis nevarējās iesaistīties SRS kopīgajos uh, ziņošanas standartos eh, tika atbildēts tādēļ, ka to rīcībā nav vai nu kapacitātes, vai pie tām tajās neatrodas eh, finanšu centri. Bet, nu, ko mēs darīsim ar tādām valstīm kā Katar un citām, nu, tas tagad kļūst aizvien aktuālāk. Paldies! Jā, mums arī te pulkstens ir jānoregulē, saka priekšsēdētājs. Šrēderas kundzei bija jādodas prom, bet ir eh, viens cits kolēģis Švandera kungs kas ir gatavs atbildēt uz uh, jautājumiem. Kurš vēlētos atbildēt Malkoms kundze par otro daļu? You have the floor. Thank you very much. So just to mention briefly that the names of all... Uh, paldies. Uh, visu jurisdikciju vai valstu nosaukumi ir iespējami un lasāmi online, arī Hongkongu ieskaitot. Un apvienotie ar uh, bū Emirāti, šī eh, jurisdikcija arī tika pieminēta, bet viņi ir, ir gatavi tagad eh, nodrošināt šo automātisku informāciju apmaiņu, bet vispār visas valstis ar šādu noslieci ir online lasāmas. Vai kāds vēlētos atbildēt? Bajāns kundze, lūdzu. Thank you very much. I think the... Paldies. Kāda ir ECB loma naudas atmaskāšanā un terorismu finansēšanas apkarošanā. Šī loma un pilnvarojums ir ļoti tipiski. Komisija jau iepriekš teica, ka dalībvalstu loma ir pārņemt likumdošanu, un mēs zinām, ka pilnvarojums eh, šīs politikas īstenošanas eh, ziņā ir ļoti dažāda šī situācija. Eh, dažās valstīs strādā caur uzraugošo iestādi, citi negrib neatkarīgi iestādi, strādā caur policijas iestādēm vai tiesu iestādēm, lai veiktu šo uzdevumu. Tātad ir daudzveidība, un Tāpēc arī mēs varbūt varētu arī nevienmēr iegūt labu informāciju un arī mūsu politikas nevienmēr varētu īstenoties līdzvērtīgi vai saskaņoti. Tas arī ir tāds jautājums Eirozonas valstīm, kā tikt galā ar šiem jautājumiem, tīpaši Banku Savienības ziņā. Un mums no mūsu puses uh, Mēs eh, gribam, lai savienības līmenī būtu pietiekama skaidrība, lai būtu pietiekami skaidri eh, šie varianti, lai būtu skaidri zinām loma visām valsts iestādēm vai visām citām iestādēm neatkarīgi no to status dalībvalstīs. Er tagad mēs esam uzklausījuši grupu runātājs, tagad būs brīvais mikrofons. Uh, Viena minūte būs jautājumam, divas minūtes atbildēji, četri kolēģi vēlas runāt, Devits Kāza. Es ne, nevaru izlasīt jūsu vārdu, jā? Labi. Vēl kāds, ne? Jūs arī esat jau piefiksēts. Tad beigsim Eva Žulī pirmā. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Man viens jautājums ir Vajāns kundzei. Jūs jau sākumā teicāt savā ievadrunā, eh, runājot par ēnu bankām, ka tas arī ir tāds atmazgāšanas eh, avots un varbūt, ka jūs varētu mums pastāstīt par kādu konkrētu mm, piemēru kā tiek izmantots um, šis monetārais tirgus atmazgāšanas nolūkos, jo mums ir arī šie pasākumi, kas ir atrakstīti ēnu banku jaunajā regulējumā, un varbūt mums ir nepieciešams stingrāk strādāt par cīņu pret fiskālām paradīzēm, kas tekstā vēl neparādās. Uh, Un e, tad e, vēl šobrīd notiek daudzi tad banku skandāli, un es gribēju saņemt e, tad, tad, informāciju, piemēram, Spānijas bankā desmitiem personu bija bankas kartes ar attiecīgām debetam manipulācijām, vai gadījumā šeit nav saikne naudas. Uh, Um, atmaskāšanu un attiecīgi um, naudas um, uzkrāja ir zaudējuši liels naudas summas un arī arī šī Skotijas bankas jautājums, arī vairāki tūkstoši ir izteikušies par to, ka ir apdraudējums šīs bankas aktīviem. Ir un kādas ir manī vēl atbildības jomas šādā jomā. Mēs uh, es um, noraizējušies par 240 uh, struktūram, kas darbojas uh, fiskālās paradīzēs, un uh, kāds ir manī vēl ieguldījums, lai šīs struktūras darbotos leģitīmi, lai šeit nebūtu nekādas provokācijas, un ko mēs varam darīt, lai viss notiktu saskaņā ar likumu. Un jautājums Malkoms kundzei, es gribētu zināt, par um, šo automātisko informācijas apmaiņu. 2017. gads un, um, un tālākie plāni, vai jūs esat gatavi jauniem notikumiem pēc šī gada? Paldies. Um, tālāk, tikai 40 sekundes varu dot atbildēm. Jūs par bankām eh, teicāt, eh, nu, ka to mēs eh, pārnosim citā uh, reizē, bet tagad Malkolms kundze lakoniski, ja iespējams. Certainly. Uh... Jā. Būšu lakoniska, protams, ir ārkārtīgi daudz darba jādara, bet uh, ir jāparūpējas, lai pāri par šīm jurisdikcijām būtu, pār par simts jurisdikcijām būtu gatavs to darīt vienlaicīgi, un mums ir jādomā par pietiekami labiem risinājumiem kopīgām problēmām. Mēs, protams, eh, darām to, kas ir mūsu spēkos, un ja būs kāds izmaiņas, mēs par tām ziņosim. Paldies! Dank. Paldies, Žolī kundze. Nu, par, ci, uz citiem jautājumiem atbildēs citi runātāji citā blokā. Un ja EBA uh, darbiniekiem ir tikai 0,8 cilvēki tur pieejam, tad mēs nevaram uh, gaidīt, ka viņi atbildēs visiem jautājumiem. Rūjas kungs. Muchas gracias, presidente. Muy am... Eh, Rujas kundze, paldies priekšsēdētāji. Jāsaka, ka runājot par nodokļu izvairīšanos un naudas līdzekļu atmazgāšanu, ir jābūt ļoti pragmatiskai pieejai. Jūs runājāt par automātisku informācijas apmaiņu, kas eh, varētu stāties spēkā 2017. gadā. Gribēju jums uzdot ļoti vienkāršu jautājumu. Vai kāds ir eh, papētījis sīkāk šos Panamas dokumentus, vai kāds no jūsu uh, darba grupām ir devusies uz turienu, lai ar visu iepazītos klātienē. Vai jūs varējāt kaut kādā veidā nu, apzināt šīs nodokļu paradīzes vai nē? Kurš atbildēs Vajan kundze? Lūdzu. Mēs no atbildīgajām iestādēm, no banku uzraugiem uh, un uh, ēba locekļiem lūdzām, lai tiktu uh, veiktas izmeklēšanas nacionālā līmenī. Darbs jau notika visu vasaru un nu, drīz jau būs pieejami kaut kādi izmeklēšanas rezultāti. Un piemetinot, ja tiek runāts par dažādiem nodokļu nolēmumiem un nodokļu nemaksāšanu Tas ir jauns jautājums un šķiet pirmo reizi pirms astoņiem gadiem tas tika iekļauts likumdošanā, bet visas šīs nianses, eh, to precizēšana prasīs daudz laika un enerģijas. Un tā ir mums vēl tāda jauna neapgūta teritorija. Paldies! Paldies! Man kārtīgi kungs no guvis nav zālē. Labi, tad viņu svītrom no saraksta, viņš ir prom, un tagad bērns Lūke, paldies, es gribēju uh, uzdot jautājumu telesklāfa kungam. Tā tad runājot par šīm. Uh, par šīm mm, aplamajām identitātēm, uh, viltotajām identitātēm un uh, starpniekiem, un tātad tam ir jānotiek banku līmenī. Ja mēs runājam par teroristu aktivitātēm, ja es nemaldos, vienam no Parīzes uh, atentāta autoriem bija septiņas dažādas identitātes, bet neviena banka to nebija konstatējusi. Un viņš tur bija patiešām noguldījis naudu, lai gatavotos uh, Eh, šiem uzbrukumiem. Nu, un Puķins un viņa čellists, eh, tātad, kas spēlē tādu vidutāju lomu, un jāsaka, ka čellistam daudz ko pārmet tikai tāpēc, ka viņš ir, eh, nu, piederīgs Puķina pietuvinātajai cilvēku grupai, un varbūt, ka nemaz tur Puķins savus finanses nebija viņam. Um, Tad eh, varbūt šis eh, čelis nemaz nebija vidutājs. Un, eh, ja mēs runājam par uh, likumdošanu un caurskatāmību un automātisku informācijas apmaiņu, vai tas ir patiešām uh, veiksmīgāk nekā policijas un izlūkdienas sadarbība, lai mēs varētu nokļūt patiešām pie tiem cilvēkiem, kas uh, slēp savu identitātu un pārkāp likums. Paldies, Lukas kungs, un tagad Teleskova kungs atbildēs. Paldies par šo jautājumu. Protams, šādu vidutāju izmantošana, eh, pakalpiņu izmantošana ir ļoti populāra. Es negribu, lai kāds zina, cik, man, eh, cik naudas man pieder, es uz, nu, noguldu to uz kāda cita vārda. Un, protams, ka arī noziedznieki izmanto šādas eh, privilēģijas. Un jāsaka, nu, ka pilnībā distancēties no saviem īpašumiem. Uh, Mm, es nevaru arī izmantojot eh, kādu šo citu personu un īstenībā galu galā man eh, patiešām arī pašam gribēsies izmantot šos finansējumus, kas ir noguldīti uz sveša vārda. Un, protams, eh, pēc tam iespējams caur šiem viltus konta īpašniekiem ir iespējams pēc tam arī tomēr uziet īstos. Un, Protams, mums ir jādomā arī par iestāžu sadarbību. Mēs mēģinām, kur ir, mēģinām identificēt lielākos riskus, bet uh, Nevar jau būt tā, ka mēs varam eh, automātiski izslēgt eh, visus potenciālos riskus, bet, ja runājam par terorismu, jā, mēs aizvien eh, labāk tagad esam iemācījušies atpazīt riskus un sadarbojamies ar iestādēm, arī ar tiesību sargājušām iestādēm, bet domāju, ka mēs to darām pietiekam labi. Paldies! Tēlēs Klapkungs, tagad Ēvids Kāza. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlējos uzdot jautājumu telesklāfa kungam. Gomes skundze jau šo jautājumu uzdevu iepriekš. Jautājums man šķiet ļoti interesants, bet diemžēl ne jūsu atbilde. Uh, Ja jūs runājat, ja mēs runājam par Panamas dokumentu standartiem un jā, ministru uh, nosaukt par politiski nozīmīgu personu uh, bija visai vienkārši, bet ja mēs runājam par um, kabineta šefu un citiem, viņiem arī ir zinām politiskā vara. Kā izveidot tādu sistēmu, kur šīs politiski nozīmīgās personas nekavējoties tiek atmaskotas? Uh, un uh, apstādinātas uh, darīt šādus noziegumus. Mums ir uh, jāparūpēs par labāku sistēmu. Kā to izveidot? Tas ir mans jautājums. Paldies, lūdzu, atbilde. Viena atbilde, Teleskāf kungs. Jā. Es nevaru runāt par šo konkrēto gadījumu, man nav uh, eh, pilnvar to darīt, neesmu arī pārāk uh, dziļi ar to iepazinies, bet uh, Ja kāds nav politiski nozīmīga persona, tas nenozīmē, ka šeit nav nekādu risku. Un kādi tad ir instrumenti, lai varētu definēt šīs personas? Bankām uh, ir jāievēro. Uh, šie instrumenti, tie ir jāizmanto, un ja kādam ir, piemēram, augsta līmeņa amats valdībā, vai viņš var piekļūt finansējumam, uh, vai šis cilvēks var izmantot savu politisko ietekmi, lai gūtu kaut kādu ekonomisku labumu. Un, nu, ne jau akurāts šī cilvēka amats eh, viņam. Mm, dod iespējas izmantot šo politisko varu. Un, ja mēs runājam, protams, par vietējo līmeni, nacionālu līmeni, to visu ir vienkāršāk identificēt, bet ir uzņēmumi, komerc uzņēmumi, kas par naudu pārdod arī informāciju, ko var izmantot finanšu institūcijas. Un mēs arī institūcijām iesakām šo informāciju izmantot, kā palīdzēt finanšu institūcijām uh, novērst un konstatēt pārkāpumus. Tātad uh, ienākuma deklarācijas sistēmas katrā valstī valstī tāds ir, un uh, tā tad uh, uh, politiķiem ir jādeklarē savi gan uzkrājumi, gan skaidrā nauda, un, un tas ir instruments, ko uzskata par ļoti vērtīgu, un kas ir pierādījis praksē. Paldies! Nu, par atsevišķiem gadījumiem mēs runāsim vēlāk. Vēl trīs runātāji grib runāt brīvā mikrofona procedūrā pirms atkal uzstāsies uh, divi referenti ar saviem secinājumiem. Juans Fernandes Lopes Agilārs no sociāldemokrāta grupas, tad Šlainas kundze. Un beidzot, pēdējā uzstāsies Anna Gomeša. Paldies priekšsēdētāji. Gribēju uzdot jautājumu Vajana kundzei, kas šeit pārstāv Eiropas banku iestādi. Tā tad. tad Šādas tikšanās ir domātas, lai mēs pietiekami labi varētu aptvērt eh, visus šos saržģītos jautājumus - nodokļu nemaksāšanu, krāpšanos. Un tika runāts arī par agresīvu nodokļu plānošanu Eiropas Savienībā un tās dalību valstīs, bet nav pārāk daudz dzirdēts par to, kā apvienotajās, valst, eh, savienotajās valstīs tiek plānot tā šī nodokļa politika, runājot arī par Delavējas, Dalavējas un Nevadas gadījumiem. Mēs esam par to dzirdējuši, bet nu tā pausu galām. Vai jūs varētu mums atbildēt, kā iegūt vairāk informācijas par eh, šiem um, konkrētajiem faktiem un par uh, nolēmumiem, kas tika pieņemti Delavijā un Nevadā? Vai Amerikā ir kaut kādi politiski strīdi par to bijuši, vai ir iespējams mainīt status quo, vai nu, norisinās kaut kādas debates par šo agresīvo nodokļu plānošanu divos štatos? Ņemot vērā, kurš varētu gūt labumu no šādām schēmēm. Dārgais kolēģi, tie ir sarežģīti jautājumi. Mēs varbūt nu, nevarētu uz tiem tagad tik ātri atbildēt. Vai kāds gribētu kaut ko teikt? Teleskāf kungs, nē. Vajans kundze? Bet jāsaka, ka sadarbība ir jautājums, kas mums būs varbūt kādā citā uzklausīšanā jāapspriež. Vai Malkolms kundzei kas sakāms būtu? Paldies! Es neesmu īpaši gatava atbildēt uz šo jautājumu, bet gribēju jums tikai pateikt sekojošo. Ja runājam par banku regulu, Divtūkstoš trīspadsmitajā gadā tajā tika veiktas uh, izmaiņas. Uh, ko inicijēja parlaments, ka ir jābūt tādam īpašam ārzonas finanšu centram. Un jāsaka, ka mums ir jāpaļaujas uz šādu uzstādījumu, bet eh, ir jābūt, nu, bankām jābūt daudz modrākām, it sevišķi, ja tiek runāts par eh, pakalpojumiem, ko tās piedāvā saviem klientiem. Bet, nu, tas bija viss, ko es tagad varētu pateikt. Paldies, Malkoms kundzei. Just, just briefly on the US, um, as I mentioned. Tātad par ASV mums uh, ir vēlēšanās veikt uh, apusēju informācijas apmaiņu saskaņā ar FATF likumdošanu un Mums ir jādomā arī par augstāku caurskatāmības līmeni. Es uzskatu, kā jau es pieminēju, mums ir jāturpina eh, sadarboties ar visām jurisdikcijām, lai varētu uzlabot caurskatāmības līmeni. Paldies! Vielen Dank! Äh, Paldies! ja mēs runājam par finanšu tirgu koordināciju un arī eh, to, kas notiek ASV, mēs šos jautājumus uzdosim eh, komisāram Uskavici, jo nu, viņš ir līdzatbildīgs par starptautisko sadarbību. Tagad došu vārdu Elijai Šlainai, kas ir koordinatora komitejā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzdošu jautājumu Malkolmas kundzei gribēju jums pateikties, ka jūs pateicāt mums līdztekus efektīvai Eiropas sistēmai ir jābūt arī globālai sistēmai, jo ja mēs tikai kaut ko darīsim tā pusratā, tad citi turpinās izmantot nodokļu nemaksāšanas un apiešanas prakses. Lenārta kungs teica, ka arī attīstības valstīm ir jāsasniedz pietiekami augsts līmenis. Uh, Mēs e, ļoti labi apzināmies, ka strādājot pie šādiem instrumentiem, vairāk uzmanības ir jāpievērš tieši e, attīstībai, attīstīto valstu problēmām. Ja mēs runājam par CRS un e, apusējības klauzulu, dažām attīstības valstīm tas var radīt problēmas un galu galā tās izstumt no šī aptvēruma, jo tām trūkst kapacitāšu. Un tieši tādēļ tās nevar ieviest sistēmu pietiekam labi, ņemot vērā tehnoloģiskā tehnoloģiju un pieredzes trūkumu. Ko jūs par to domājat? Vai jūsuprāt nebūtu riskanti izslēgt attīstības valstis no šīs sadarbības, jo tās vēlas piedalīties informācijas apmaiņā, bet ir vairāk kavēkļi, ko jau minēja. Paldies, Malkolms kundze. Vai jūs sapratāt jautājumu? Paldies! Jā. Es saprotu to, ka ir nepieciešama globāla sistēma, ceļš runājot par finanšu informācijas apmaiņu, lai būtu pilnīga apusējība. Mēs strādājam ar visām interesētajām attīstības valstīm, kas vēlas īstenot šos standartus, lai tās varētu piedalīties informācijas apmaiņā. Uh, un ar, uh, piedāvāt arī partneriem savā rīcībā esošo informāciju, bet ir arī ierobežojumi. Un Informācija ir jāpiedāvā citiem partneriem, eh, tur ir arī tehniskas prasības, nu, jums ir jābūt arī iespējām un kapacitātei saņemt informāciju un to uh, izvērtēt efektīvi, nu, nevar vienkārši valstī uh, uzgāzt tādu informācijas kaudzi, ja tā to nevar pietiekam labi apstrādāt. Tātad informācija ir jāpiedāvā pietiekam draudzīgā formātā, lai viņi varētu šo eh, informāciju arī liederīgi izmantot un vienkārši iedot kādam informācijas gūzmu un eh, nezinot, ko ar to tālāk darīt, nav produktīvi. Mēs eh, ļoti cieši sadarbojamies ar attīstības valstīm, kas vēlas šo standārtu ieviest pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies, Malkoms kundze. Tagad pēdējais jautājums, un tad es eh, došu vārdu abiem referentiem tādam īsam izvērtējumam, un tad mēs varēsim arī laicīgi šo sanāksmi beigt. Tagad Anna Gomeša. Es esmu viena no parlamenta deputātēm, kas ir sūtījusi sūdzības eh, uz EBU, un es ceru, ka jūs arī veicat attiecīgi izmeklēšanu. Un šīs sūdzības eh, attiecas uz eh, eh, daudziem jautājumiem, uz konkrētām personām, piemēram, uz Angolas prezidentu, kas nevar atvērt bankas kontu vairumā valstu, bet Portugālē viņam un, un viņam līdzīgiem piedar veselas bankas. Viņi saņem eh, naudu no šīm bankām, lai varētu atkal piekukuļot eh, jauns un jauns uzņēmums. Mēs nerunājam tikai šeit par Angolu un bankām. Mēs tepat runājam par centrālo banku un valdību, kas ir informēts par šīm norisēm. Uh, ko bankas, centrālās bankas un valdības dara, tām ir arī jāuzņems savu atbildības daļu tajā visā. Teleskafa kungs. Investoru programmas ļoti bieži tiek izmantotas korupcijai un naudas līdzekļu atmazgāšanai. Vai jūs varējāt arī šeit nu, kaut ko izmeklēt un uzzināt? Paldies! Paldies, liels paldies. Kurš vēlas atbildēt? Bajankundze. Par pirmo jautājumu. Ņemot vērā izmeklēšanu Eiropas banku iestādē par šo īpašo gadījumu, jāsaka, ka tas ļoti labi ilustrē ko mēs varam paveikt, ja mūsu rīcībā ir pietiekami precīzi informācija. Mēs eh, tagad pie tā strādājam. Paldies! wir sind jetzt. Kolēģi, tagad uh, ir izskanējuši visi jautājumi. 21 kolēģis varēja uh, uzdot tos. Mēs uh, bijām uh, šodien privileģēti uzklausīt ļoti augstas raudzes ekspertus. Paldies Malkoms kundzei un Lenārda kungam, abi piedalās videokonferencē. Uh, Lenārta kungs eh, gan 11. jau mūs pameta, bet, nu, katrā ziņā viņam arī liels paldies par līdzdalību un eh, bija ieradušies arī komisijas pārstāvju sekretariāts gatavo sēdus protokolu. Uh, Un bija arī, protams, norādes, ko varēs pēc tam izlasīt drīzāk caur rindiņām, bet tas arī būs pamācoši. Noslēgumā gribētu dot vārdu abiem referentiem. Kofoda kungs pirmais. Thank you, Chair, and all... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet man arī no savas puses pateikties dalībniekiem par ļoti dzīvīgu diskusiju. Šeit būs daudz ko padomāt un tālāk strādāt. Uh, pēc jūsu atbildēm un izteikšos noslēgumā pavisam īsi. Sako tikai to, ka ir absolūti skaidrs, runājot par nepieciešamību izveidot eh, reģistrus ar patiesiem labumu guvējiem. Mēs tagad, eh, mums vajadzētu to darīt daudz efektīvāk, nekā mēs to šobrīd varam. Līdz šim reģistrācija varbūt tiek veikta, bet tas netiek eh, visefektīvākajā veidā īstenots. Kas attiecas uz starpniekiem, bankām, juristiem, juridiskām firmām vai līdzīgiem veidojumiem, uzraudzība ir nepietiekama. Un eh, to minēja gan Eiropas banka iestādes pārstāv, gan citi. Tur šis jautājums būs jāpapēta. Tāpat arī juridiski ierobežojumi, ko mēs varam darīt Eiropas līmenī, citos līmeņos. Daudz, kas ir dalību valstu kompetencē, tas ir svarīgi. Teleskāfkungs, jūs sacījāt kaut ko ļoti svarīgu. Pirmkārt, noskaidrojot patiesos eh, labumu guvējs, ir nodru, svarīgi nodrošināt arī automātisko informācijas apmaiņu, bet, lai saprastu, kas notiek, īstenībā ir jāredz transakcijas starp, eh, piemēram, šīm fiktīvajām firmām, eh, konkrētām personām, viņu bankkontu, redzot transakcijas, tikai var eh, konstatēt, kādas ir attiecības starp eh, personām un struktūrām. Interesanti, ko, ko mēs varam darīt šai ziņā? Vai mums ir kāds instruments, kas var atklāt, eh, kāda veida attiecības pastāv starp cilvēkiem un offshore struktūrām? Panam dokumentos ir skaidrs, žurnālisti ir atklājuši veselu schēmu Bet, lai izveidotu uh, un iegūtu priekšstatu par attiecībām uh, starp struktūrām un cilvēkiem, bija jāveic liels izmeklēšanas darbs. Un šobrīd mēs paši to nevaram izdarīt, mums trūkst resursu tam. Un noslēgumā rīcība globālā līmenī, ko pieminēja daudz klātsušie, ir ļoti svarīga. Un Eiropas Savienībai tur var būt ļoti svarīga loma. Mēs varam varbūt būt arī līderi. Uh, bet katrā ziņā mums daudz efektīvāk jāstrādā globālā līmenī eh, attiecībā uz esošu standartu piemērošanu. Paldies! Paldies, Hofard kungs! Peters Ječeks. Paldies, priekšsēdētāji! Mans kolēģis Jepe eh, runāja par būtību, eh, par saturu. Es varbūt vairāk par procesu Pirmkārt jau paldies par ļoti interesantiem komentāriem. Manuprāt, eh, tas, ko jūs norādījāt, eh, mums būs ļoti svarīgs tālākais materiāls mūsu diskusijās, kas attiec uz iespējamām rekomendācijām, kuras izteiks mūsu komiteja. Un vai mēs papildus tam varētu vēl arī rakstiskā veidā no jums eh, saņemt kāds ieteikums, mēs to augstu novērtētu. Un otra lieta saņemot eh, šīs rekomendācijas un um, eh, sagatavojot tās pareizā veidā, ar to būs vienalga par maz, ja mēs nevaram panākt, ka šos ieteikums īsteno. Es tāpēc arī lūgtu, ja iespējams, jūsu palīdzību šai jomā. Mums visiem vajadzēs apvienot spēkus un izdarīt spiedienu lai varētu panākt pēc iespējas lielāki rekomendāciju skaita īstenošanu. Paldies un paldies viesiem. Priekšsarētājs, paldies. Paldies vēlreiz visiem. Paldies arī tulkiem un visvairāk jau tiem, kuri uzstājās. Sanāksim bija ļoti interesanti, mēs to arī izvērtēsim. Un saskaņā ar piekto punktu informēja, ka Nākamā uzklausīšana ir 8. novembrī Briselē. Uzklausot, uzklausot komisāru Jurovs kundzi. Un pēc tam 14. novembrī par kontroli uh, atbildīgajām iestādēm Eiropol, Eurojust un Olaf un citām. Vēl neesam precīzi ieplānojuši, bet plānoti provizoriski 1. decembrī par finanšu tirgu un uh, nodokļu jautājumu atbildīgo komisāru Moskovisī uzklausīt. Un noslēgumu arī Slovākijas prezidentūra, kura beidzas, un Maltas prezidentūra, prezidentūra kura sāksies, tad uzklausīsim viņus. Tad vēlreiz paldies visiem! Ja neviens vairs nevēlas neko sacīt, tad arī slēdzam e, sanāksmi 13 minūtes ātrāk nekā plānots. Tā kā ļoti sekmīgi novadīts. Paldies!